We start the meeting. Sveicināt, kolēģi! Sāksim darbu. Darbkārtības apstiprināšana. Vai jums lūdzu būtu komentāri? Komentāri nav. Līdz ar to esam apstiprinājuši bez grozījumiem. Tālāk jums informēju, ka ir pieņemama visas valodas, izņemot somu, horvātu un maltiešu. Tālāk man ir prieks iepazīstināt ar jauno kolēģi Jokam Starbatī kungs, kurš kļūst par aizvietotāju um, no darbinātības lietu komitejā no EKR grupas. Prieks jūs redzēt mūsu vidū. Trešais darba kārtības punkts. Tad mums ir paredzēta tāda viedokļu apmaiņa par gadskārtu izaugsmas semestri, un tas būs kopā ar komisāru Dombrovski, Taisenu un Moskovičī. Šī viedokļa apmaiņa notiks rīt no rīta, un mēs sāksim astoņos no rīta. Tā kā es visiem novēlu laikus iet gulēt, lai būtu gatavi un svaigi darbam. Un tā būs saruna, kas ilgs no 8 līdz 10. Un tas būs Jan 4Q2. Mums ir ļoti svarīgi, protams, lai šī kopīgā sanāksme ar ekonomikas eh, lietu komiteju izdotos, un tādēļ es ļoti ceru, ka jūs to arī uzstādīsiet kā savu prioritāti rītdienai. Tālāk aizspīd uzklausīšana rītdien 3.15 līdz 4.15 pēcpusdienā. Un tas ir tikai viena stunda jārunā, tas jautājums būs jāizpilda ļoti raiti. Tā tāda uzklausīšana, jeb kā turpinājums iepriekšējām diskusijām, uz kurām mēs bijām iecinājuši daudz jauniešu no vairākām dalībvalstīm pirms Eiropas vēlēšanām, parlamentu vēlēšanām. Lūk, mēs atgriežamies pie šī paša procesa. Uh, Tas ir tāds sabiedrisks saruna pie uh, kokteiglāzes. Mēs sagaidām aptuveni ap simts jauniešu uz šo sarunu, mm, plus vēl paši mēs deputāti. Un tādā veidā mēs apliecinām jaunajiem šiem Eiropā, ka, ka mums rūp viņu viedokļi. Un es ļoti ceru, ka tad es viņā piedalīsies daudz deputāti. Tā mums arī prieks sveikt arī mūsu vēlētāju uh, grupu. Tad 20 vē, apmeklētāji no Grieķijas. Un tāpat arī arotbiedrību pārstāvi, uh, augstlīmeņa arotbiedrību pārstāvi, ko esam ielūguši uz komitejas sanāksmi. Mums prieks, ka jūs esat atbraukuši, prieks jūs redzēt mūsu vidū. Rītdien arī mums būs divas apmeklētā grupas. Uh, aptuveni 35 apmeklētāji. Bet tātad viņi rītdien. Labi. Vēl arī mums jāapsniem iepriekšējās 20. Eh, novembris sēdes protokols. Iebilgam nav, līdz to apstiprinām. Ķeramies tālāk pie 4. darba kārtības jautājuma. Un tā ir viedokļa apmaiņa ar Martinu Kjērumu. Viņš ir uh, pamattiesību aģentūras direktors. Kā zinat, uh, pamatiesība aģentūra uh, strādā tieši ar šiem plašiem jautājumiem, Pirmkārt jau arī cilvēku personu īpašām vajadzībām. Un tas spektrs ir ļoti plašs, arī bērnu īpašās tiesības, romu tiesības un tā tālāk. Tā kā Kērnkungs man ir prieks jūs šeit uh, sveikt un dot jums atvārdu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Pirmkārt, liels prieks um, ierasties jūsu komitejā uz šādu viedokļu apmaiņu. Manuprāt, tā ir ļoti īpaša diena. Tieši šodien mēs atzīmējam piecu gadu gada dienu, kopš ir apstiprināta Eiropas pamatiesību harta. Līdz to tas kļūst par pamatu juridiski saistošu dokumentu visai Eiropas Savienībai. Un no paša sākuma tas ir bijis mm, būtisks pamatakmens pamat tiesību attīstībā Eiropas Savienībā. Tā kā es esmu īpaši iepriecināts tieši uh, ierasties pie jums uz šo sarunu šajā gadadienā. Un turklāt, pamatiesību harta ir ļoti nozīmīga arī jautājumos kā ekonomiskie un sociāli jautājumi, kas ir jums galvenie jūsu komitejā. Bet ja mēs pārlicam no tā, kas notika 2009. gadā 1. decembrī uz šodienu, tad kāds ir atskatoties atpakaļ? Mēs varam ar lepnumu teikt, Eiropas saimnībā esam ļoti panākuši brūtisku progresu, esam daudz spēcīgāku pamatiesību ietvaru spējuši nodrošināt, nodrošinot aizsardzību un tiesību īstenošanu Eiropas Savienības pilsoņiem. Es neuzskatīšu pilnīgu sarakstu, bet piemēram. Līdz, līdz, eh, eh, dzimu līdztiesības jautājumi, eh, cietušo personu aizsardzība, piekļuvi tiesā, tas viss ir nopietni uzlabots pēdējo piecu gadu laikā. Arī jaunā komisija, arī to, ka ir nozīmēts tieši komisijas vicepriekšsādātājs, priekšsādātāja vietnieks jautājumos par pamatiesībām, tas ir ļoti spēcīgs politiskais signāls. Un, protams, Eiropas parlaments, kas vienmēr ir iestājies par pamatiesību aizstāvību. Mēs esam ļoti iepriecināti par to un vēl turpinām to attīstīt un veidojot vēl stingrāku, spēcīgāku ietvaru. Uh, Nu, mēs vienlaikus atzīstam, protams, ka zināms problēmas un izaicinājumi paliek. Tos radījusi arī ekonomiskā krīze. Un mēs redzam arī zināmas rīcība politikas, kuras ir sekojuši kā atbildi ekonomiskai situācijai, radījusi sarežģījumus un izaicinājumus pamatiesību nodrošināšanai, kā piemēram piekļuvi izglītībai, tiesai, eh, tiesības uz darbu, darba tiesībām un diskriminācijas izskaušana. Tad es vēlos, protams, atsaukties arī uz viņas vērtību pāvestu Francisku, kurš tieši viesojas nesen Eiropas parlamentā un savā runā viņš teica, citēju, kāda eh, mēs vispār varam runāt par cilvēka cieņu situācijā, ja cilvēki ir pakļauti diskriminācijai. Un ko gan mēs varam teikt par cilvēku cieņu, ja vīrieši un sievietes viņam trūkst pārtiks un viņam trūkst pašas pamat izdzīvošanas iespējas. Ja mēs esam laupījuši cilvēkam cilvēku cieņu, citāti beigas. Un tādā ziņā viņš vienkārši norāda vēlreiz uz cik svarīgs ir cilvēku cieņas un pamatiesības saglabāšanas jautājums. Un pamatiesības aģentūras ir Pats galvenais uzdevums tieši rūpēties par pamatiesību aizsardzību, un galvenokārt mēs izcinām trīs grupas. Pirmkārt, cilvēki ar invaliditāti, ar invaliditāti, tālāk ir Roma, Romi un bērni. Cilvēki ar invaliditāti, jeb īpašām vajadzībām. Jūs labi apzināties, es domāju, ka daudz no tiem tad nekad arī nestrādā. Tikai puses aptuveni no uh, cilvēkiem ar individualitāti Eiropas Savienībā atrod darbu. Ja mēs salīdzinām to ar sabiedrību kopumā, tad sanāk, ka 70% vispār no cilvēkiem ar um, invaliditāti, uh, piedošana 17% tikai uh, vispār strādā, salīdzinot no kopējā iedzīvotāja skaita, ja cilvēkam ir invaliditāte, tad tikai 17% no tiem vispār var strādāt. Un vēl jau arī nu, satraucošs skaits ir par daudziem, kas nekad nepabeidz ne mācības, ne arī nestrādā. Tas arī, protams, noved pie lielākas sociālas atstumšanas. Un vispār tas ir tāds nesaraujams, tad sabūtais loks, kas tad arī noved pie nākošām nevēlēm sākām. Tādēļ pamatiesību aģentūra tieši runā par šo nozīmīgo cilvēku tiesībām. Mēs esam skaidri notiekuši to kā vienu no pamat prioritātēm politiku, politikas attīstībā, lai cīnītos pret šādu diskrimināciju. Un tā, protams, nav tikai Eiropas parādība. Savukārt Eiropā unikāla ir tā situācija, ka pirmo reizi Eiropa ir ratificējusi starptautisko konvenciju. Turklāt mēs skatāmies, kā Eiropas Savienība un arī katrai valstī atsevišķi, protams, tad līdz to ir saistoša konvencija. Un mēs ļoti precīzi tagad pārskatām, kā katrā iestādēji vēl ir iespējams, kur veikt zināms uzlabojums, lai labāk piemērot konstu, um, Google Eiropas Savienība ir milzīga kompetence tieši uh, nodarbinātības jautājumos un nodrošinot attīstības sadarbības līdzekļus. Un te galvenie noteikumi par Eiropas struktūra fondu izmantošanu ir ārkārtīgi spēcīgi. Un tajā līdzekļu tēriņos parasti tiek iesaistīts apspriedēs arī uh, personu grupas, arī cilvēki ar invaliditāti, un tas ir ārkārtīgi nozīmīgs solis. Un mums ir ļoti liels prieks, ka šis tieskais ietvers ko ir noteikusi pamatiesību konvencija, tiek ņemt vērā. Tālāk. Mēs arī strādājam pie uzraudzības ietvara. Šajā gadījumā te ļoti cieši sadarbības starp parlamentu un pamatiesību aģentūru plus vēl komisiju. Pievēršoties ļoti padzināti konkrētiem jautājumiem un sastrādot rīcības plānus, rēģējot uz galvenajām problēmām. Gan iestādēs pašās gan arī plašāk, kur ir Eiropai šī jauktā kompetence. Mēs esam, protams, strādājuši jau pie daudz gadus pie jautājumiem par cilvēku ar invaliditāti neatkarību, lai viņi varētu nodrošināt neatkarīgu dzīvesveidu. Pie šā tā mums vēl vajadzēs arī vēlāk atgriezties, vēlāk strādājot. Tagad vēlos piesties nākamajai svarīgai grupai. Romi. Pamatiesība aģentūra ir apņēmusies un īsteno ļoti nopietns pētījums Eiropas Savienībā. Mēs tad esam aptaujājuši 80 tūkstošus Romu uh, māju, mā, nu, tāds, mā, samniec, <laughs> ģimenes, un mēs esam vēldušies noskaidrot, kā viņi redz savu pamatiesību situāciju. Un papildus arī vēl arī viņu saistītiem kaimiņiem. Aptuveni 20 tūkstoši mēs esam aptaujājuši, lai redzētu, kā vispār šī e, situācija plašāka kontekstā, piemēram, nabadzība. Kā ir nabadzība vispār lokālā e, mērogā un kāds tieši skar Romus. Un tad, ko dara, piemēram, arī lokālā mērogā pašvaldības, lai daudz jautājums risinātu. Jums ir pieejami arī visi šie dati, protams, mūsu mājaslapā. Jums tas varbūt būs šokējoši, bet, piemēram, nu, daži fakti man ir jāizceļ. Piemēram, saistībā ar analfabētismu. 15% no romu vīriešu e, un aptuveni 25% sieviešu neprot ne lasīt, ne rakstīt. Jo salīdzinot turpat blakus, kas dzīvo viņiem kaimiņi. Nu, tur, pro, e, tur varbūt tikai 1% neprot e, ne lasīt, ne rakstīt analfabēti. Tas ir satraucoši. Vai arī, piemēram, skolu apmeklēšana un skolas nepabeigšana. Arī teromiem tādā ziņā ir daudz lielāks um, īpatsvars nekā viņu tiešākajiem kaimiņiem. Nu, un tad jau bez pārsteiguma, protams, tālākā ķēde. Bezdarbs. Trīsreiz lielāks bezdarba rādītājs Romu vidū nekā viņu turpat blakus dzīvošie kaimiņi. Tas līdz to rāda tādu ļoti nopietnu izaicinājumu. Tādēļ tas ir skaidrs apliecinājums, ka mums ir jāstrādā Dalībvalstīm ir jāstrādā kopā, lai spētu nodrošināt arī vēl labāks rezultāts Romu integrācijas stratēģijā. Romu integrācijas stratēģija ir viens no galvenajiem pārmaiņu virzītājiem. Un šīs pārmaiņas ir akūti vajadzīgas dalībvalstīs, kurā mēs esam konstatējuši ļoti nopietnas izaicinājumus un kur ir liela Romu kopiena. Šīs pētījums par Romiem arī atklāja, E, nopietns uzdevums. Vienlaiks mēs arī paralēli organizējam darbu grupu, piesaistot visas darība dalību valstis ar jautājumu, lai noskaidrot, kā tiek precīzi ievērota e, un ko viņi dara, kā tiek ievērotas pamatiesības un ko viņi grib darīt un plāno darīt un izmantot kādā veidā Eiropas līdzekļus un nacionālos līdzekļus. Lai tiešām nodrošinātu, ka resursi tiek izmantot daudz labāk. Un visbeidzot, par trešo lielo grupu - bērni. Tad, ja mēs skatāmies Romu bērni un Romu bērnu izglītību, tad jālīdzinām ar vispārējo plašāku sabiedrību un bērniem. Bērnus vistiešāk skar arī ekonomiskā krīze. 30% bērnu šobrīd atrodas uz nabadzības sliekšņa un līdz to sociālās atstumtības sliekšņa. Tie ļoti nopietni rādītāji. Uh, Mums Eiropā būtu jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mēs nepazaudu veselu paudzi. Un tādēļ pamatiesība aģentūra tieši strādā pie šiem jautājumiem, un um, šobrīd mēs skatāmies, kā varam pārvarēt vardarbību, ļaunu pret bērniem, kas tiek vērsts. Bet kā vispār tiek pār, aizsargāti bērni un vēlāk? Arī, piemēram, konkrētas lietas, kā, piemēram, bērni iekļaus tieslietu sistēmā. Tie ir tie galvenie jaunie jautājumi, kurus mēs šobrīd izskatām. kas iezīmē visu aģentūras darbu. Tātad celkot kopā, vēlos uzsvērt uz dažiem akcentiem turpmākā gadu laikā. Pirmkārt, mēs nākošgad sagadosim jaunu ziņojumu, kas arī iet roku rokā ar jūsu ikdienas darbu par eksploatāciju Eiropā jeb mūsdienu verdzību. Tīsnībā tas nav nekādā ziņā, kā mēs sakām, modernā verdzība, bet tur nekā moderna nav. Tas ir tas pats vecu vecāja a, pakļaušana, kas ir vēsturiski saglabājusies. Mēs mēģinām šo jautājumu, protams, padzināt, izpētīt un risināt gan no tiesiskā skatu punkta, gan sociālā skatu punkta. Mēs a, intervējam a, darba inspektors un iesaistītās puses, lai skatītu, kur ir tie vāja punkti Eiropā ar vienu, kuri jārisina. Tālāk sekos jauns ziņojums. Tas būs 16. gada sākumā vai 15. gada beigās. Mēs ziņosim par etniskām minoritātēm. Mēs angatējām 25 tūkstošus etnisko minoritāšu pārstāvis. Tas jau bija vienreizējais šāds pētījums, tātad mēs to atkārtosim šo anketēšanu, lai varētu iezīmēt zināmas tendences. Uh, kā situācija mainās, kāda ir stā, stāvoklis. Mēs mēģināsim izpētīt, vai etniskās minoritātes, cits minoritātes, vai mēs spējam virzīties uz 20, 20 mērķiem, kurus paši uzstādījām pirms vairākiem gadiem, vai ar vien šis kurs turpinās. Tā kā tas ir nopietnā līdzi, ko mēs veiksim, un tad arī iepazīstināsim jums ar galziņojumu. Tā kopā salākot, mēs koncentrējamies uz nozīmīgiem jautājumiem, kas ir svarīgi tādai iekļaujošai sabiedrībai, jautājumiem, kas ir vērsti pret diskrimināciju darba tirgu, izglītībā un citās būtiskās jomās. Un vēl, vēlos tikai varbūt vērsties pie jums un lūgt, mēģiniet arī turpmāk virzīt jautājumu par Eiropas saimnības horizontālo direktīvu. Jo cilvēki, kas tiek diskriminēti Eiropas Savienībā, viņi ar nepacietību gaida šādu risinājumu. Viņiem tas būtu ārkārtīgi nozīmīgs pavērsiens. Un man ir prieks redzēt, ka arī komisijas priekšlikums ar vienu ir aktuāls un tas tiek virzīts. Tad šodien mēs zinām piecus gadus, kopš ir parakstīta un stāsies spēkā Eiropas Savienības harta. Uh, un, zinām, tādu virzību, kas mums būtu tālāk vēl jāizsno ar ekonomiskā un sociālā politika. Es būtu iepriecināts, ja pamatiesība aģentūras ietekmes novērtējums nākotnē tiešām vairāk tieši koncentrētos arī uz ekonomikas un sociālo politiku ietekmi gan Eiropas līmenī, gan dalībās līmenī. Tā nav nekāda augstā raķešu zinātne, to var visu izdarīt, un es domāju, tam varētu būt ļoti nopietnas tālākā arī ietekme. Paldies jums par uzmanību! Liels paldies! Tagad uzsāksim diskusijas. Vispirms vārds Marāna Šaķīkundze no EPP grupas. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, eh, cienījamais direktora kungs! Eh, tā aina, ar kur jūs iepazīstinājāt, ir pilnīgi, jo īpaši jautājumā, kas eh, mums visiem ir svarīgs, ne tikai individuāli, bet jo īpaši kopīgi šajā nodarbinātības un sociālo lietu komitejā. Es vēlētos atgriezties pie viena punk no punktiem jūsu noslēgumā. Mēs tātad esam pavirsījušies uz priekšu, bet. Jā, noteikti, ka piecu gadu laikā mums ir izdevies paveikt nelielu uh, daļu darba, bet, ja mēs paraugamies uz reālo situāciju cilvēku tiesību ievērošanas jomā, jo īpaši attiecībā uz minoritātēm, man rodas jautājums, vai Mums nevajadzētu uzsākt pirmos centienus administrācijas jomā, lai mobilizētu dalību valstu administrācijas pārstāvu šajā jautājumā. Varbūt kopīga konvencija. Jūs teicāt, ka šādai, šāda konvencija vispirms būtu jāievēro. Un uh, viens no svirs uh, efektiem varētu būt uh, administrācijas visās dalībvalstīs. Vai jums būtu precīzāks uh, viedoklis vai vīzija, varbūt arī zināms progress, varbūt arī par to, cik liels ceļš mums vēl veicams šajā jomā, ja mēs esam mazāk optimistiski noskaņot vai realistiskāk noskaņoti, un kāds jūsuprāt varētu būt risinājums, lai mēs varētu panākt to, ka administrācijas virzās uz priekšu šajā darbā. Otrs punkts. Jūs runājāt par bērniem un nabadzības risku. Un mēs lieliski apzināmies, ka skola ir viens no aspektiem, kas palīdz integrēt šos bērnus. Vai jums ir ieskats par to, kāda ir situācija dalībvalstīs un jo īpaši kāda ir labās prakses piemēri, arī kas attiecas uz eh, tālmācības izmantošanu, lai varētu iesaistīt eh, šīs eh, migrācijas populācijas un varētu piesaistīt izglītībai šos bērnus. Un visbeidzot, direktor kungs, kur ir mūsu vājie punkti. Paldies jau iepriekš. Thank you. Paldies. Tagad Ulu Kristensens no S&D grupas. Paldies. Paldies par šo izklāstu. Es pilnībā piekrītu jūsu pieminētajām prioritātēm, un, protams, ka mums ir jādara vairāk to cilvēku uh, labā, kā piemēram cilvēku ar īpašām vajadzībām un Romu labā. Bet es domāju, ka mums ir jādomā arī par imigrantiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs dzirdam briesmīgus stāstus uh, par apstākļiem, kādos šie cilvēki dzīvo dažās dalībvalstīs, netiek ievērot noteikumi un noteikumi Eiropas Savienības līmenī netiek pienācīgi ievēroti. Mums ir likumdošana, kas būtu jāievēro, bet bieži vien tas netiek darīts, un šie cilvēki tiek diskriminēti. Tas sakāms gan par piekļuvu darba tirgumu, gan par algām, vai mūsu rīcībā ir konkrēti skaitļi, vai mēs zinām, cik uh, plaši šis fenomens ir izplatīts. Paldies! Jūta Steinbruk, S&D grupa. Paldies par jūsu uzrunu. manuprāt, pamatiesība aģentūrai vēl būs daudz darāmā. Divi jautājumi. Trešais decembris ir starptautiskā diena cilvēkiem ar invaliditāti. Diena. Un mēs runājam par to, ka cilvēkiem ir bieži vien grūti iekļauties darba tirgu un arī īstenībā arī baudīt izglītību. Uh, Mm, bieži vien šīs tiesības uz izglītību nav nodrošināts, vai jūs arī varat apstiprināt, kāda ir situācija Eiropā ar šo iespēju izglīt izglītību? Un vēl. Eiropas darba tirgu, protams, ir ļoti nopietna un atšķirīga situācija. Ole Kristensens ir arī, protams, tieši daudz runājis ar darbņēmējiem par to, kāds ir šīs jaunās nodarbinātības veidi, piemēram, Sanāk, tas ir ārkārtīgi traģiski situācija. Cilvēki strādā pilnu slodzi, bet viņi vienalga ir atkarīgi no sociālajiem pabalstiem, lai vispār varētu izdzīvot. Un tālāk jaunie darba līgumi. Nulles uh, stundu tarifs, um, nulles stundu līgums, kas īstenībā cilvēkam neko nepadauc, nu viņam var piesanīt un piedāvāt. Tātad pēc pieprasījuma. Vai tas vispār ir pieņemami, vai tas nav, nav, nav galu galā pretrunā ar. Um, uh, Eiropas pamatiesību mm, hartu un viņu pamatiesībām. Thank you, Rina Ronja Kāri from the GUE Group. Paldies, tagad vārds GUE grupas pārstāvei. Jā, vispirms es vēlētos uh, pateikties par um, šo ārkārtīgi interesanto izklāstu. Mums, protams, ir ārkārtīgi nozīmīgi iepazīties ar jūsu darbu. Jūs runājāt par moderniem verdzības veidiem. Starptautiskā darba organizācija runā par simtiem tūkstošu cilvēku, kas strādā eh, tādos apstākļos, kurus varētu pielīdzināt eh, šādiem te verdzības apstākļiem. Tie tik tiešām ir satraucoši skaitļi, un ko mēs varētu darīt šajā jomā? Vai eh, dalībvalstu rīcībā ir nepieciešami instrumenti, lai efektīvi rīk, rīkotos un vērstos pret šādu veidu verdzību. Un ko mēs varētu darīt nākotnē, lai izbeigtu šādu praksi? Man ir tāds iespējas, ka mums būtu jāpiestrādā pie šiem darba apstākļiem. Paldies! Un tagad vārds Elikjotis kungām, kas pārstāv goja grupu. Paldies! Jā, jūs ļoti prēreiz norādījāt uz konkrētām problēmām un zināmiem sarežģījumiem, ar ko jūsu pamat tiesība aģentūra ikdienas ir jāsaskars. Es vēlētos vēlreiz zināt precīzāk par šo cēloņiem. Mums jāatzīst, ka pirmkārt tā ir ekonomiskā krīze un neoliberālā domāšana, politika, um, kas uh, tā tur uzvarējusi un kas tiek arī uzspiest ar trojkas uh, gājieniem, tas tieši pārkāp bērnu tiesības, pensionāru tiesības, cilvēku ar invaliditāti tiesības. Mēs redzam, ka sociālā, valsts, sociālā labklājības valsts tiek arvien sagrauta vairāk. Un Tāpat arī dzimuma līdztiesības jautājums, tas ar vienu ir sāpīgāks. Arī skolu un augstskolu sistēmā kļūst ar vien sarežģītāk ievērot pamatiesības cilvēku, kuriem nepieciešama medikamentu pieejamības problēmas. Un vēl trakāk, ka mēs redzam, ka vispār viss mainās arī darba vidē. Darba tiesības arī tiek kādā ziņā apcirpts ar vienu te uzvar neoliberālā domāšana. Līdz ar to tas kļūst par vispārējo cēloni tādām rasismam, jā, neiecītībai pret visu svešo. Man interesētu precīzi, kādus varētu jūs sniegt priekšlikumus, īpaši domājot par šo neiecietīgo uh, taupības politiku, kas ir kļuvis par reālu cēloni visam šīm problēmām. Vēl četri deputāti pieteikušies, lai uzdod savu jautājumu. Tagad vārds Lapis par Meju kundzei, eh, guvēja grupas vārdā. Paldies! Vispirms vēlos pateikties jums par izklāstu Es vēlētos runāt par nabadzības aspektiem. Spānijā, diemžēl, taupības pasākumu rezultātā mēs esam nonākuši sekojušā situācijā, proti mēs esam otrā Eiropas Savienības dalībās, kurā ir visvairāk uh, bērnu, nabadz, tādu bērnu, kas dzīvo nabadzībā. Mums, protams, ir problēmas arī citās jomās, un Uh, vēl viena specifiska problēma, proti, ka ir uh, samazināti uh, veselības aprūpas pasākumi, kas tiek sniegti imigrantiem, un tas, protams, ir diskriminējoši. Es pilnībā piekrītu jūsu izklāstītajai analīzē, bet arī man ir tāds iespējas, ka pasākumiem varbūt nevajadzētu būt homogēniem un uh, mums īpaši uzmanību būtu jāpievērš arī sieviešu tiesībām, jo jebkāda veida diskriminācija uh, visvairāk skar tieši sievietes, un tā tas ir arī manas pārstāvētajā valstī. Eh, piemēram, sieviešu uh, invalīdu ir daudz vairāk. Viņu skaits pārsniedz par 8%. Uh, eh, vairāk nekā teiksim, sabiedrības, ja mēs skatāmies sabiedrību kopumā šārs griezumā, ja, ja mēs strādājam pie 2020. gada stratēģijas mērķu īstenošanas, tad mums ir jāstrādā visiem kopā, cenšoties panākt uh, sociālo mērķu sasniegšanu. Un šiem te sociālajiem pasākumiem un mērķiem ir jābūt uh, pārsvarā. Tātad tiem ir jābūt uh, svarīgākiem nekā ekonomiskajiem aspektiem. Paldies, un tagad mūsu kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs teicāt, ka problēmas rada nelegālā nodarbinātība, un tas ir cieši saistīts ar imigrāciju, un ir um, protams, arī likumi, dalī, kas ir spēkā dalībvalstīs, kas um, netiek respektēti. Situācija ir tāda, ka ļoti uh, daudzās dalībvalstīs ir liels skaits bez, bezdarbnieku. Piemēram, Grieķijā uh, šis skaitlis ir reiķināms miljonos. Un, um, protams, ka netiek saņemti ieņēmumi um, no nodokļiem problēmas ir saistīts arī ar romiem, bet es vēlētos zināt, vai, vai jūs varētu vairāk uh, varbūt komentēt šo jautājumu. Paldies tagad vārds um, Nevskī kungam, kas pārstāv ECR. Es runāšu poļu valodā, saka runātājs. Jūs teicāt, Jūs izklāstījāt ārkārtīgi interesantu analīzi, bet man kā sociālākam ir iespējas, ka jūs minējāt eh, klasiskus cilvēktiesību pārkāpumu piemērus. Proti tas, ka tiek diskriminēti Romi vai citas iedzīvotāju grupas tāpat arī cilvēki ar īpašām vajadzībām. Man būtu viens jautājums. Eh, vai jūs aģentūrā esat pamanījuši arī jaunas tendences eh, dalībvalstīs, kā piemēram Vācijā, kur uh, ir arvien vairāk uh, romu iedzīvotāju un uh, ir um, varbūt mēģinājumi tikt galā ar šo problēmu. Un Šobrīd mēs saskaramies arī ar komplicētākām diskriminācijas formām. Man ir tāds iespējas, ka eh, jūs teiktajā es saklausīju uh, to, kas attiec varbūt tikai uz daļu no Eiropas un, un ka tas varbūt neatiec uz visu Eiropu kopumā. Piemēram, Daži kolēģi minēja to, ka pilnībā sabrukus veselības aprūpas sistēma dažās dalībvalstīs ir tūkstošiem cilvēku, kas ir eh, slimi ar vēzi un kuriem ir jāgaida rindās, lai saņemtu uh, ārstēšanu. Tāpat ir runa arī par iedzīvotāju grupu, kas tiek saukt par tādā vētiem Eiro, Eiropas bāreņiem, proti, jo vecāki ir devušies, lai strādātu ārzemēs. Tāpat ir diskriminēti arī um, mazie un vidējie uzņēmēji. Un visbeidzot, Eiropā netiek ievērotas pilsoņu uh, pamatiesības piedalīties brīvi vēlēšanās. Uh, ir pilnīgi skaidrs, ka arī Polijā nesen ir bijis e, šāds precedents, un e, līdzīgas situācijas ir novērots arī Rumānijā un Bulgārijā, un līdz ar to e, cilvēku uzticēšanās institūcijām samazinās un cilvēki jūtas atstumti. Tas ir ļoti nozīmīgi veseliem reģioniem. Un tiek pārkāptas cilvēktiesības, un un, diemžēl, mēs tam nepievēršam pienācīgu uzmanību. Tāda ir uh, situācija Eiropā kopumā. Uh, saprotiet mani pareizi, es, protams, neapstrīdu to, ka jūs minētās problēmas ir uh, nozīmīgas, bet varbūt mums vajadzētu padomāt arī par citiem punktiem vēl. Paldies! Paldies tagad Anna Sanders no EPP grupas. Paldies priekšsēdētāji! Paldies par uh, visiem šiem ārkārtīgi interesantiem elementiem, ar kuriem jūs mūs iepazīstināt un kas parāda visu to darbu, kas mums vēl ir veicams. Es vēlētos runāt par vienu konkrētu jautājumu, proti cilvēku ar īpašām vajadzībām. Francijā, tāpat kā uh, citās dalību valstīs, uh, vismaz tā es to saprotu, uh, uzņēmumiem ir pienākums nodarbināt cilvēks ar īpašām vajadzībām, bet ir uh, Jāsaprot arī, ka tā vietā, lai nodarbinātu uh, cilvēks ar īpašām vajadzībām, uzņēmumam labprātāk samaksā sodus, uh, gluži vienkārši paskaidrojot, ka tās nav uh, pienācīgi organizējušas piekļuvu darba videi, ka darba vietas nav pietiekami ergonomiski iekārtots. Es vēlētos zināt, kāda ir situācija citās dalībvalstīs. valstīs Vēlos arī eh, teikt, ka Francijas gadījumā ir spēkā likumdošanas akts, kuram eh, būtu jānodrošina piekļuve eh, sabiedriskajām vietām, bet iespējams, ka šāds te likums ir spēkā, bet netiek patiesībā īstenots. Paldies jau iepriekš par jūsu atbildi. Un visbeidzot pēdējais jautājums. Mārtēnkungs Paldies, paldies, direktorkungs, par visiem šiem jautājumiem, kurus pieminējāt invalīdu, romi, bērni, un jūs pieminējāt arī verdzību Eiropā. Cilvēki ar īpašām vajadzībām, protams, tas ir uh, ikvienas valsts pienākums palīdzēt uh, vājākajiem savu pilsoņu vidū, proti bērniem, invalīdiem, gados veciem cilvēkiem, un uh, mēs noteikti jums vienmēr palīdzēsim šajā uzdevumā. Runājot par romiem, jūs uzstājāt uh, uz to, ka ir absolūti jāintegrē romi. Jā, kāpēc ne? Bet man ir jautājums, vai romi tik tiešām vēlas integrēties? Varbūt ir jārod atbild uz šo jautājumu, un tad, kad viņi būs nolēmuši integrēties, uh, Man lapa tiktos izmantot terminu asimilizācija. Tas varbūt mums varētu palīdzēt. Tālāk runājot par bērniem, protams, bet kā Eiropa varētu aizstāt vecākus? Vai tas nav vecāku galvenais uzdevums iz... audzināt bērnus? U, uzņemties rūpes par bērniem, tas ir milzīgs uzdevums. Uh, Es domāju, ka vispirms mums ir jāatrisina problēmas, kas ir saistīts ar vecākiem, kur pametu atstāja novārtā savus bērnus. Um, te ir runa par lasīt prasmi, izglītību un tā tālāk un tā joprojām. Verdzība Eiropā. Jūs runājāt par verdzību Eiropā, šis jaunais um, moderno laiku neokoloniālisms. Jā, bet kurš tajā vainojums? Vai tā nav Eiropa, kas ir pasludinājusi Schengenu ar brīvu eh, cilvēku eh, preču un pakalpojumu pārvietošanos? Vai tā nav Eiropa, kas ir pieņēmusi direktīvu par nosūtītiem darbiniekiem? Vai tā nav Eiropa, kurai nav nevienas robežas un tādējādi Eiropa ir panākusi eh, to, ka ir uh, Um, šādi cilvēki, kas kļūst par uh, vergiem un ir um, cilvēki, kas tiek nodarbināti mm, bez jebkādas algas pagrabos. Jūs teicāt arī, ka ir jādara viss iespējamais, lai palīdzētu ārzemniekiem, kas ierodas Eiropā. Tas ir kāds uh, sens koncepts, ko sauc par uh, pozitīvo diskrimināciju. Un jūs noteikti apzināties arī to, direktor kungs, jo tas ir jūsu darbs un uzdevums, strādājot pie analīzes. Šī uh, pozitīvā diskriminācija ir pārvērtusies par labu jeb privilēģiju ārzemniekiem, jeb imigrantiem. Lūdzu, esiet piesardzīgi, jo man šķiet, ka vienā brīdī, direktor kungs, cilvēktiesības, kuras jūs aizstāvat, kļūs par ārzemnieku tiesībām. Paldies! Ok, ten... Labi, desmit minūtes, lai atbildētu uz šiem jautājumiem. Bet, nu, es eh, esmu pārliecināta, ka jūs paspēsiet. Kā aģentūras direktoram, jums varbūt nav jāatbild uz pilnīgi visiem jautājumiem, kas vien tiek uzdoti parlamentām. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Lielas paldies par um, interesantiem jautājumiem un um, ļoti dziļiem jautājumiem man tiešām būs sarežģīti atbildēt uz visiem šiem jautājumiem desmit minūtēs, jo katrs no tiem prasīt veselu semināru, bet nu mēģināšu atbildēt īsi. Pirmais jautājums par minoritātēm Eiropā un administrāciju. Kas tad notiek lokālā un nacionālā līmenī? Es domāju, ka tas ir tāds pamatjautājums, ja mēs skatām, cik daudz ir pamatiesību problēmu, gan Romu problēmu, gan arī citas problēmas, kuras es minēju, tad ļoti bieži mēs varam redzēt, ka pamatiesības eh, tiek pārkāptas eh, tādēļ, ka sistēma nespēja tikt pienācīgi tikt galā ar šīm problēmām, vai tas būtu pašvaldību līmenī, vai nav, eh, nacionālā līmenī, vai Eiropas Savienības līmenī. Tātad ir ļoti būtiski nodrošināt eh, ciešāku sadarbību, lai risinātu šīs problēmas. Ja mēs eh, ciešāk sadarbotos starp dažādiem dalībniekiem uz vietas un ne tikai vertikālā līmenī, bet arī horizontālā līmenī, tad rezultāti būtu daudz labāki. Mēs mēģinam sadarboties ar 21 pašvaldībām, runājot uh, par Romu jautājumiem. Un uh, ko tad mēs varam mācīties uh, no tā, ka mēs sasaistām dažādas institūcijas un dažādas iestādes? Uh, diskutējot par šiem jautājumiem, kas saistās ar Romu iedzīvotājiem, tātad pašvaldības, kurās šo iedzīvotāju ir sevišķi daudz. Vai, tā, vai tās būtu etniskās minoritātes vai citas eh, sociāli nelabvēlīgākas grupas, eh, neaizsargātākas grupas, eh, tātad šie ir jautājumi, kas ir mm, jārisina vienoti. Tāpat mēs um, spēram dažādus um, citus um, būtiskus soļus, kā piemēram izveidojot dažādas uh, globālākas uh, stratēģijas, lai definētu rīcību politikas mērķus, uh, un tad attiecīgi mēs varam beigās arī redzēt, kādi ir bijuši plusi, kādi ir bijuši mīnusi sistēmai, un tā tad ir jāmēģina apvienot spēki un jākonkretizē šie mērķi, lai panāktu konkrētus rezultātus. Runājot par izglītību, šo jautājumu uzdeva vairāki deputāti, un jāteic kopumā aģentūra nenodarbojas ar izglītības jautājumiem vispārīgā eh, plāksnē, jo mums ir jādarbojas automātiski Eiropas Savienības kompetences jomām. Un tā tad ir jāņem vērā, kas tad ietilpst valsts kompetencē un kas Eiropas Savienības kompetencē. Ļoti bieži, kā jau minējām, šie jautājumi ir saistīti ar etniskajām minoritātēm, ar diskrimināciju, kā arī ar dažādām bērnu tiesībām, bērnu tiesību aspektiem. Taču aģentūrai nav tāda kopīga pārskata par izglītības situāciju. Mums ir eh, pētījums par etnisko minoritāšu situāciju kopumā. Uh, Un uh, izglītība bija svarīgs jautājums šajā pētī, pētījumā, tāpat arī LGTB cilvēku pētījums tika veikts uh, un tādējādi arī mēs uh, pētījām šo cilvēku iekļaušanos uh, izglītības sistēmām. Jebkurā gadījumā par šiem jautājumiem jārunā no pamatiesība, no Eiropas Savienības tiesību viedokļa. Uh, Ļoti bieži cilvēki uzskata, ka ja viņi pārstāv uh, vairākumu, tad uh, viņi nesaskata, kādu labumu viņi varētu gūt uh, no šiem mērķiem. Tādēļ mēs veicam diskusijas par to, lai veiktu tādu vispārīgu pētījumu par pamatiesībām, uh, visiem iedzīvotājiem kopumā un ne tikai kādām minoritātēm. Tālāk eh, jautājums par eh, eh, pārvietošanās brīvību un jautājums par sociālo dempingu, ja tā, tā varētu saukt. Un Nu, mēs varam teikt tā, ka darba tirgus jautājumi arī šajā gadījumā, kā jau arī izglītības gadījumā, neatiecas tieši uz pamatiesību jautājumiem, ja vien tas, neatiec, ja vien tas neskara ekstrēmus eksploatācijas gadījumus, un tādēļ mēs arī tiem esam pievērsušies. Taču ir pilnīgi noteikti skaidrs, ka runājot par darbu un sociālo dempingu, arī šeit būtu ļoti interesanti pētījumi, pētījuma avoti. Jāpiemin nopietna problēma darba tirgus eh, inspektoru pavājināšanās. Tā ir nopietna problēma. Ko tieši viņi dara, kā viņi veic savus uzdevumus. Eh, mēs esam to pētījuši un esam eh, konstatējuši dažādus visnotaļ interesantus faktus. Un mēs varētu izmantot šo pieeju arī citiem aspektiem. Tālāk uh, par izglītību. Um, dažas lietas jau pieminēju, taču vēlos um, atkārtot, ka tieši uz izglītību kā tādu mēs uh, nekoncentrējamies. Tālāk par starptautiskās darba organizācijas um, datiem. Nu, jā, jūsu minētās aplēses eh, ir visnotaļ eh, vispārīgas, eh, taču tādas konkrētas statistikas mums nav. 840 tūkstoši varbūt ir diezgan realistisks skaitlis. Bet, nu, es teiktu, varbūt, ka pilnīgi precīzi šie skaitļi tomēr nav Taču jebkurā gadījumā cilvēku, kas dzīvo verdzības apstākļos Eiropā, ir ārkārtīgi daudz. Darbu pie šo jautājumu mēs sākām jau 2009. gadā, un mēs e, esam nepatīkami pārsteigti par to, ka valsts līmenī ir paveikts ļoti maz. Darba inspektori šiem jautājumiem uzmanību principā nepievērsa. Un kaut arī sabiedrības uzmanība šiem jautājumiem jau ir pievērsta, tomēr ir vēl ļoti tāls ceļš ejams, lai risinātu šīs problēmas. Jautājums par to, vai šis skaitlis ir pieaudzis vai samazinājies, eh, joprojām paliek atklāts, jo mums nav informācijas par eh, šo jautājumu. Tālāk eh, Runājot um, par um, jūsu pieminēto uh, iem, pieminētiem iemesliem uh, šīm problēmām, proti taupības pasākumiem un uh, finanšu un ekonomiskajai krīzei. Es neesmu kompetents atbildēt par šiem jautājumiem, taču mūsu pētījumi ir uh, apliecinājuši to, ka ekonomisti, kas uh, strādā šiem jautājumiem, viņam vajadzētu konsultēties ar uh, cilvēktiesību ekspertiem, jo ir skaidrs, ka trijotnes darbs un citu starptautisko spēlētāju darbs ir atstājis ievērojami iespaidu uz uh, tautsēmniecību un izmainis, izmainījis uh, daudzajādā ziņā cilvēku dzīvi. Un varam teikt, ka daudzos gadījumos negatīvais efekts, um, ar kuru cilvēki ir saskārušies ikdienas dzīvē, būtu varējis arī nerasties. Tātad uh, ir nepieciešams domāt par šiem jautājumiem jau savlaicīgi. Un tālāk eh, Spānijas eh, deputāta uzdotais jautājums. Eh, es gan nesaprotu, kādēļ jums vienmēr vārdu plāksnīts vienmēr ir tik mazas, es nevaru diemžēl sasīt jūsu vārdus, saka runātājs. Tātad mēs aizvien vairāk diskutējam par šiem jautājumiem, un mēs esam ļoti priecīgi par uh, atzinību, ko esam guvuši Spānijā par uh, savu darbu, ko esam ieguldījuši cīņā pret uh, vardarbību, kas vēsta pret sievietēm. Un tas ir uh, cieši saistīts ar dzimumu līdztiesības jautājumiem. Mums ir arī lieliska sadarbība ar dzimumu līdztiesības aģentūru, kas atrodas viņā. Un mēs arī esam nākuši klajā ar uh, ziņojumu par uh, romu sieviešu situāciju, kā arī par uh, cilvēkiem ar invaliditāti. Tad ir arī vardarbības gadījumi, kas tiek, tātad vardarbība, kas tiek vērsta tieši pret cilvēkiem ar invaliditāti. Un šīs visas ir ļoti nopietnas problēmas, kas arī tiek atspoguļotas mūsu uh, pētījumos. Tālāk eh, runājot par ekstrēmiem eksploatācijas gadījumiem un eh, darba devējiem, kas eh, neievēro pamatiesības, nu, tas arī ir galvenais mūsu uzmanības, tas, kam pievēršam uzmanību mūsu darbām. Un atbildot uz polijas deputātu jautājumu, Jūs eh, tātad minējāt um, um pieju veselības aprūpēji. Es domāju, ka arī šeit mēs eh, varam runāt par eh, minoritāšu aspektu, kurā tātad Eiropas Savienībai ir visnotaļ nopietns mandāts un vispārīgais uh, pētījums par iedzīvotājiem kopumā, ne, ne tikai par minoritātēm, arī dzen tiks veikts, kā jau tu minēji iepriekš. Tālāk runājot par. Runājot par biznesa nozares situāciju Francijām un par biznesa sociālo atbildību, korporatīvo sociālo atbildību un to, kā tiek ņemtas eh, vērā cilvēku ar invaliditāti vajadzības eh, un iespējas. Es domāju, ka mēs jau desmit, varbūt pat divdesmit un vairāk gadus esam diskutējuši par korporatīvo sociālo atbildību uzņēmumos. Un tagad beidzot vajadzētu sākta rīkoties, jo diskusijas ir bijušas ļoti garas. Un mums ir daudz sliktu piemēru, kā nevajadzētu darīt, un mums ir arī piemēri, kas liecina par to, kā mums vajadzētu veikt šo dialogu ar uzņēmumiem lai veicinātu korporatīvo sociālo atbildību. Un visbeidzot jautājums par Romu vēlēšanos integrēties, asimilēties un tā tālāk. Nu, pirmkārt jau satiekot Romu cilvēkus, ko es arī nesen darīju vienā no dalībvalstīm, tad tikos ar Romu iedzīvotāju pārstāvjiem mazā ciematā kādā no dalībvalstīm. Uh, Um, šo cilvēku vēstījums ir šāds. Mēs vēlamies izkļūt no nabadzības, mēs vēlamies būt par sabiedrības daļu. Vai tā būtu asimilācija, integrācija vai iekļaušana? Varbūt, ka iekļaušana ir tas labākais jēdziens, uh, kas uh, atstāja atvērts iespējas visām pusēm. Un vēl es redzēju savās uh, vizītes laikā, ciematus eh, un teritorijas, kurās ir tātad Romu iedzīvotāji un arī pozitīvas eh, izmaiņas, eh, proti izglītības līmenis pieaug. Mēs esam veikuši ziņojumu par Romu izglītošanu, un šobrīd 20 gadus vecie cilvēki ir daudz labāk izglītoti nekā viņu vecāki. Tātad virzība notiek pozitīvajā virzienā, un var to apstiprināt ne tikai no statistikas un skaitļiem, bet arī no tā, ko esmu redzējusi savu vizīšu laikā. Tas arī būtu viss. Paldies! Lies paldies par atbildēm! Lies paldies par jūsu uzstāšanos un par līdzdalību! Paldies! Tagad pievērsīsimies eh, nākamajam darba kārtības punktam, proti piektais eh, darba kārtības punkts, kas ir arī daļai saistīts ar mūsu pašazie diskusiju, proti Eiropas platformas izveidi sadarbības uzlabošanai, nedeklarēta darba novēršanā un atturēšanā no tā. Došu tūlīt pat vārdu mūsu referenta kungam, Pirinska kungam no S&D. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dāmas un kungi, šis jautājums par um, nedeklarētu darba jautājumu risināšanu. Nu, mēs esam pievērsuši manību ilgus gadus. Un tas ir izskatīts visās Eiropas Savienības iestādēs. Un es jau no paša sākuma vēlos precīzi norādīt priekšsēdētāju, kā ir pienācis laiks rīkoties. Un rīkoties tādā veidā, ka tiešām mēs izmainām šo situāciju. Jo situācija pat par sevis neko gan nepalīdz, nerisinās. Tā tikai problēmas pieaug un samilst. Mūsu saruna nu pat jau arī atklāja, cik tiešā veidā tas saistīts ar pamatiesībām. kāds atrunāts arī jau līgumos un hartām. Tā kā ir jārisina problēmas izpausmes un arī tās cēloņi. Un nu, kolēģi jau labi zina, ka komisija ir nāks klāt ar savu institīvu par to, kādā veidā varam izveidot šādu platformu ar ciešāku sadarbību novēršot un atturot nedeklarētu darbu. Tas jau bija šī gada aprīlī. Tāpat arī padomi ir vienosies par savu pozīciju un to pieņēma oktobrī. Tagad tas atkal ir mūsu rokās nu, risināt un skaidri pateikt Eiropas parlamentu nostāju. Un tālāko konsultāciju ceļā tad nonāk pie gala rezolūcijas. Un uh, No paša sākuma es vēlos jums norādīt. Kolēģi, vēlos pievērst jūsu uzmanību vispār šim mēķim. Mērķis, manuprāt, ir um, kļūst par tādu tā kā vadmotīvu, jeb, nu, virsējot mērķi, kurš, kam sekojam un tālāk sagatavojam cits dokuments. Un tam jāatspoguļojas precīzi jaunajā rezolūcijā, kurā vajadzētu iezīmēt jaunu pavērsienu punktu. Tātad 20. lapas pusē šeit 34. grozījums, kurā mēs norādām uz jaunu pieju. Tad kopējiem mēķim jābūt šādam. Šai Eiropas platformai ir jānodrošina pievienotā vērtība Eiropas līmenī gan dalībvalstīm, gan Eiropas iestādēm, lai kopā ar sociālajiem partneriem reisinātu veiksmīgi nedeklarētā darba problēmu. Atcaucoties arī uz iepriekšējo prezentāciju, uh, kur direktors arī precīzi norādīja. Kad vien vispār ir zudusi pēdējo gadu laikā darba inspektoru loma, un tas ļoti satrauc, jo tieši vecāko darba inspektoru komiteja līdz šim ir sev pierādījusi, un devis nozīmīgu ieguldījumu dalībvalsts centieniem nodrošināt labāku darbtiesību aizsardzību, un tādā ziņā cīnoties arī pret nedeklarētu darbu veidu. Es vēlētos arī pievērst jūsu uzmanību papildu dimensijai, kas, manuprāt, ir ļoti nepieciešama, lai nodrošinātu, ka platforma vispār efektīvi strādā par to arī, ka mēs strādājam pie legāliem darba veidiem. Tātad nevis tikai to, ka pieļaut, ka pieaug ar vien nedeklarētais darbveids, bet, ka tīri proaktīvi mēs piedāvājam arī cits veids. kas šobrīd ar vienu atrodas ēna ekonomikām. Nu, es vēlētos pateikt ļoti skaidri dažas lietas. Nekādā ziņā nedrīkst pieļaut, kā tas tiek uzskatīts par attaisnojumu. Tādā neregulāra nodarbinātības veidu formām, kur daļēji nodarbinātība tikai, nu, tur ārkārtīgi neskaidriem, ārkārtīgi zemu atalgojumu, un sanāk vienkārši tā kā juridiski attaisno cilvēku eksploatāciju. Tas būtu pilnīgi pretrunā. Ar, nepārprotiet man, šis priekšlikums, kas izsaku, nekādā ziņā nav vērsts šādā virzienā. Priekšsēdētāji, līdz to te ir ļoti daudz jautājumu par to, kā šī platforma varētu tālāk darboties. Ko īsti viņa uzticēs, kāda būs tās uzdevumi? Nu, ir tāda, zinām, neskaidrība un vilcināšanās vēl. par to, kā dalībvalstis varētu iesaistīt um, obligāti saistošu lēmumu pieņemšanā. Varbūt piespiest dalībvalstīm rīkoties to, ko viņas nemaz labprātīgi nedarītu. Nu tātad, visiem var teikt konkrēti šādu atbildi. Tas ir jāuzskata par vienu kopīgu problēmu, un tas ir jārisina visiem kopīgi - valdībām, jo kaut gan mēs tam par izmērīšanos no nodokļiem, sociālajiem maksu neveikšanu, darbtiesību pārkāpumu, tas ir tieši dalību valstu arī valdību kompetences jautājums. Tad ir jārisina precīzi arī, kā varam atrisināt sociālo dempingu jautājumu. Bet tikpat labi tas skar arī, protams, biznesa vidi, kuriem interesē efektīva un godīga konkurence. Tātad, ko šī platforma var piedāvāt? Te ir ļoti svarīgi, ka nodrošinam šo pārstāvniecību, iesaistot valdības, sociālos partnerus, arī, piemēram, Eiropas sociālo un ekonomikas lietu komiteju, reģionu komiteju. Pirmkārt, nodrošināt labākās prakses apmaiņu, piedāvājot arī risinājumus. Un izmantot to, ko cits dalībvalsts jau ir atzinuši par eh, efektīviem pasākumiem. Piemēram, šorīt. Es vēlreiz tieši akcentēju jau to, ko esmu saskāries un kas ir izkristalizējies dalībvalstīs, un ko mēs varam turpmāk arī izmantot efektīvai rīcībai. Un nu, te ir jāsina arī papildus praktiski jautājumi. Nosakot, kādā veidā tā darbojasies, un es to nevēlos tādu visdetalizēt jums izklāstīt, tas viss ļoti precīzi atspoguļos pašā ziņojumā. Un esmu pārliecināts, ka tieši parlamenta mūsu komiteja jābūt ar ārkārtīgi cieši iesaistītā platformas tālākajā darbā. Un tādā veidā Eh, mēs arī turpināsim uzsākt to darbu, kā es to esmu raksturojis. Un beigās vēlos uzreiz atsaukties, ko teicu pašā sākumā, un saikni ar pārmet tiesībām. Šis trešais grozījums, ko mēs ierosinām, kurā mēs nosakām, kā platformas darbam, ir jāievēro pamatiesību harta 5, 15 un 30, 31 pants un tāpat arī ILO konvencija. Un to es tieši nododu jums tātad apspriešanai šo sagatavoto ziņojumu. Paldies! Paldies! Tagad Romāns Tumčs, lūdzu, Romāns Tumčs kundze. Paldies, priekšstādātāji! Arī es vēlos pateikties Pirinski kungam par viņu mm, lieliskiem rezultātiem, sagatavoto ziņojumu. Mēs redzam, tur iekļaut daudzi grozījumi. 71 grozījums. Tas tik apliecina nopietnu ieguldījumu šajā ziņojumā. Komisijas sagatavotajā priekšlikumā, kur mēs tādu vēl uzlabojam. Jo pats komisijas priekšlikums ir ļoti labs, un tas precīzi sako uzstādītiem mērķiem. Neatkarīgi no mūsu pieredzes, ka dažkārt varbūt atšķirīgi risinājumi mums būtu pieņemamāki un varbūt, ka mēs varētu pieņemt vienotu kompromisu, mērķi paliek nemainīgi. Mūsu galvenais kopīgais mērķis ir samazināt nedeklarētā darba apjomu katrā dalībvalstī. Un platforma ir viens no instrumentiem, kas var tieši palīdzēt samazināt nedeklarētu darba apjomu. Ir jāsaprot, godams, ka platforma jau nav pašmērķīga, un tā ir jāspēj īstenot praksē. Mēs arī uzskatām, ka Pirinska kunga sagatavotie grozījumi pat piedāvā daudz spēcīgāks risinājums nekā komisijas sākotnējā ziņojums. Viņš ir iepriekš jaunas idejas, kā piemēram šī legalizācija. Par to visu mēs vēl turpināsim savas diskusijas. Nu, tas nebūs viegli darbs ir smags. Un es vēlos katru reizi atgādināt un uzsvērt, ka mums ir un paliek vienots mērķis. Tāpēc esmu pārliecināta un arī uzskatu, ka mēs arī panāksim pieņemams kompromisus, kas palīdzēs labāk šo tekstu piemērot praksē. Mēs arī nevēlētos, lai šis teksts būtu tikai tukši vārdi. Bet tā kā nepacietību gaida mūsu turpmāko darbu. Kalē Šambo no Albo, Aldis grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšu šoreiz man kolēģa ēnu referenta vārdā, Tim kungu vārdā. un es vēlos uzsvērt, cik mums ir ārkārtīgi e, nozīmīgs daudzās idejas. Pirmkārt, arī es uzskatu, ka šī platforma piedāvās tādu skaidru pievienoto vērtību ārkārtīgi sarežģītos apstākļos, ko piedzīvo mūsu valstis un to budžeti. Kā Aldi grupas pārstāvis, mēs vēl norādīt, ka mēs atbalstām komisijas pieeju. Tomēr mēs arī vēlamies uzsvērt, ka ir jāpanāk tomēr vēl labāks pārskats par problēmu kopumā. Labi, ja mēs runājam par nodokļiem, par likumdošanas kvalitāti un administratīvās lokas samazināšanu un tas ir uzsvērts ir komisijas ziņojumā, kurā precīzi uzsvērts, ka galvenais atbildīgais šajā jautājumā ir un paliek dalībvalstis. Mēs arī atbalstam ideju par to, ka veidojam šādu jautājumu aktualizēšanu vispār aģentūrās un arī iesaistot Eiropas sociālo un ekonomikas lietu komiteju. Un tālāk par viltus pašnodarbinātājiem. Šajā gadījumā tam ir ļoti tālējušas sekas šādai parādībai, nekā mēs to varētu pat iedomāties. Un šāda ēna ekonomika ir šobrīd īstenībā milzīga. Un mans kolēģis šajā gadījumā vēlas norādīt, ka nevajadzētu gan šo platformu pārvērst par konkrētu veidu, kā mēģina atrisināt kaut kādā super līmenī, veidot super inspektorus, kas spētu kaut kādā veidā vēl kontrolēt nacionālos inspektorus, tas būtu lielki. Te būtu jābūt piesardzīgiem, pārkāpjot subsidiaritātes principu. Šeit subsidiaritāte katrā ziņā ir jāsaklabā un jāievēro. To vēlas norādīt mans kolēģis. Bet katrā ziņā mēs atbalstām un šos mērķus un aicinām paturēt prātā, ka nevajadzētu papildus uzlikt administrīvo slogu uzņēmumiem. Bet tieši viņus jāatbalsta un viņam jāstarbojas, īpaši ar maziem uzņēmumiem. Paldies tālāk, Makentērs kundze no ECR. Paldies priekšsādātājiem! Pirmkārt, Vēlas pateikties Frenskija kungam par sagatavoto ziņojumu un viņa ieguldīto darbu. Mēs atzinīgi vērtējam šīs platformas izveidu un attīstību. Tas ir ļoti nu, apsveicami, ka ir iespēja nu, apmainīties ar uzkrāto pieredzi un labāko praksi, lai arī labāk izprastu vispār šīs problēmas apmērus. Un tādēļ mēs apsveicam šo iespēju, ka dalībvalstīm ir iespējas apmainīties ar labāko praksi. Labi, es arī norādītu iepriekš, bet, nu, tas ir ļoti nopietnas uzdevums, un tas tieši skar visas dalībvalstis. Un divas jomas vēlos izcelt. Izvairīšanās no nodokļu nomaksas, um, krāpšanās ar valsts pabalstiem un vienlaikus arī darba tiesību no ievērošana un darba drošības ievērošana. Ja mēs skatāmies pirmkārt jau pēc būtības, nedeklarētais darbs un tā izpausmes ir ārkārtīgi atšķirīgs konkrētās dalībvalstīs. Un šajā gadījumā es vēlos, lai mēs saprastu, ka mēs nevaram iegūt vienpusēju tādu visiem piemērojumu risinājumu. Es, piemēram, atskatos savu dalībvalstī, kurā nedeklarētais darbs apvienotā karalistē rada aptuveni 1,7% saskaņā ar OECD statistiku. Savukārt citās dalībvalstīs tas ir daudz lielāks īpatsvars. Tātad līdzdalības jautājums. Par to mēs iepriekš runājām. Es uzskatu, ja mēs vēlamies tagad uzspiest obligāto līdzdalību. Nu, kādā ziņā es varu saprast šo ideju, un to arī varu atbalstīt, tādā ziņā saprotot. Ja mēs vēlamies panākt progresu, ir jāpanāk, ka visi piedalās. Uh, Bet, ja mēs to uzliekam kā obligātu pienākumu, un ja piedāvājam šādu sarakstu ar neizsmeļošu uzskaiti, nu, kas reizē arī obligāts, tas ir kaut kā pretrunīgi un neiespējami. Tad, ja mēs varētu runāt par obligāto līdzdalību, un dalībvalstīm tad būtu jāpamato, kāpēc viņas nevēlas piedalīties konkrētajā darbībā. Bet taču ir jāatzīst, ka ja mēs uzspiežam kaut ko, un reizē nav pabeigts, dalībās līdz kā nezin, uz ko viņas parakstās, un tas taču nav piespējami. Tas ir pilnīgi pretruni. Un tādēļ. Vēlreiz par šo legalizāciju, regularizāciju. Nu, es um, vēlētos precīzēt, ko īsti tas nozīmē. Vai referents varētu lūdzu paskaidrot, ko īsti tas nozīmē, vai ko viņš sacīja, ko tas tikai nenozīmē? Bet es tomēr gribu saprast, ko tas nozīmē. Nevis noliedzoši, bet pozitīvi, lai viņš paskaidro. Tad lūdzu, ja jūs man sakāt, ko tik tas nenozīmē, tas ir viens veids, bet vai jūs varētu tad precīzēt un pateikt, kas tomēr, ko tas nozīmē? Nu, varat precīzi ierakstīt, lūdzu, es domāju to ar to un to, jo šāda, kā jūs sakat, regularizācija, legalizācija, nu tas, manuprāt, ir ārkārtīgi nu, nopietns solis, kas paplašina darbības jomu. Uh, un vēl dažas citas lietas. Sociālo partneru iesaisti. Apsveicami, īpaši Eiropas līmenī. Bet, nu, man satrauc. Vai mēs tiešām atkal varam mācīt dalībvalstīm, kas viņam jādara apspriežu ziņām? Kā jāorganizē šis uh, plašākās apspriedzes, kas ir jāiesaist konsultācijās? Uh, Um, atkal, man liekas, ka tas ir pārāk tā didaktiski, un dalībvalstīm vajadzētu atstāt brīvas rokas uh, šajā ziņā, un viņi varētu paši izlēmt, ko darīt. Es nedomāju, ka tas ir reāli, un ka tas varētu darboties. Un vēl, mums jābūt ļoti piesardzīgiem ar priekšlikumiem par apmaiņu ar datiem. Jo nodokļu informācija ir īpaša statusa informācija, un līdz ar to tas rada zināms ierobežojums datu aizsardzības ziņām. Te jābūt ļoti piesardzīgiem šeit konkrēti pieprasot šādu datu apmaiņu. Ļoti piesardzīgiem. Tā kā es domāju, mums priekšā vēl stāv interesants diskusijas, un es domāju, ka šos jautājumus mēs varēsim arī ātrisināt. Un tā kā es ar lielu nepacietību gaidu, ka mēs to izdarīsim. Paldies! Paldies! Un tagad Kostadinka Kuneva, kas pārstāv uh, kreiso, tātad goja grupu lūdzu. Sīhēra tu nesigitī. Paldies, priekšsādātā. Paldies Prinski kungam par izcilu sagatavot līdzsvarotu ziņojumu. Um, es skatu, ka tas ir pareizi. Un um, es uh, pilnībā piekrītu, kā mēs te papildinām un uzlabojam Eiropas komisijas priekšlikumu, tā ka nav runa tikai par preventīvām darbībām, par to, ka to vispār izskaust un novērstu. Un patiešām būtu jāpanāk, ka nelegālā nodarbinātība tiktu pārvērsta par legālo nodarbinātību. Es absolūti apsveicu šo ideju. Es tomēr esmu par to, ka dalībvalstīm obligāti jāpiedalās platformās darbā. Ja mēs esam, ja mēs pasakam A, tad jāpasaka arī B. Nevar būt tā, ka dalībās pasaka, jā, mēs atbalstām, bet, nu, sociālais dempings kaut kā vēl būtu tolerējams. Tādēļ ne sociālam dumpingam un te būtu jāpanāk spēcīga koordinācija dalībvalstu starpām, lai tiešām tiktu sakoordinēti dalībvalstu nacionālajie pasākumi. Tātad nedomā, ka tam vienmēr pārstāvim jābūt oficiāliem valdības pārstāvim. Tas var būt arī kā cits pieredzējis cilvēks. nu, kas attiec uz darba likumdošanu, te nav pieļaujams kaut kāda veida vispār eksploatācijas formas. Tiktu mm, turpināti eksploatēt cilvēkus, kas līdz šim veikuši nu, darbu nedeklarētā formātā. Jādara viss, lai attiecīgās darba grupas tiktu izveidotas un darbotos. Un tas nozīmē, ka mums ir papildus iekļauts papildus definīcija par nedeklarēto darbu. Mēs šobrīd strādājam uz tādas definīcijas pamata, kas jau ir no 98. gada. Man liekas, tas īsti vairs neatbilst realitātei. Uzskat, ka platformas prioritātei ir jābūt precīzai definīcijai, kas ņem vērā arī modernos mm, sacīgas parādības. Cilvēku situācijas, kas ir spiesti strādāt šādā mm, nelegālā veidā apzinoties arī, protams, daudzos administīvos uzdevumus, kas varētu papildus rasties gan valsts iestādēm, gan arī uzņēmējiem. Nu, par šo jautājumu. Es domāju, te ir jāveido arī risinājums, ka mm, neveidotos tādi masveidi kaut kādas viļņi Nu, īstenībā tā, es, ko es vēlos pateikt? Daudzi varbūt ir gatavi deklarēt, ka viņi kaut ko strādā, bet neuzrada reālos nodarbinātības stundu skaitu. Un it kā saka, ka viss skatījā, bet reāli īstenībā, protams, cilvēki tiek eksploatēti daudz nopietnāk. Par to arī jādomā. man tieši satrauc, kā šodien nekas īsti netiek runāts un darīts tajā jautājumā, lai izveidot šādu valsts līmeni tīklu. Piemēram, problēma jau ir tāda arī, ka darba devējs deklarē tikai pusi no paveiktā darba. Otra pusi viņš vispār neko nesaka. Bet tas arī uzreiz tāds apburtais loks, uh, Un ja jūs tikai daļai to legalizējat, tas arī neko neatrisina. Šī pelēkā zona ir un paliek. Kādēļ mans lūgums būtu šāds? Referentam tieši pievērsties šim jautājumam par daļējo deklarēšanu. Un vēl tad kopā, ja mēs organizējam šo jautājumu izskatīšanu arī ar dzimumu līdztiesības jautājumu, man būtu vēl arī konkrēti priekšlikumi atsevišķi grozījumi par sieviešu tiesību ievērošanu. Jo atzīst, ka sievietes ir vismaz aizsargātākās vispār šajā ļoti drūmajā parādībā. Bieži vien sievietes vispār tiek nostādītas gandrīz verga situācijām. Paldies! Paldies, tagad arī nākam. Lielas paldies! Es domāju, ka vairāk ļoti svarīgi punkti jau tika pieminēti. Vispirms es varētos pateikties Prinskī kungam. Mums kā ANU referentiem jau bija iespēja tikties un diskutēt par mūsu idejām. Es vēlos papildināt ar trim punktiem, kas, manuprāt, šajos priekšlikumos vēl būtu jāskaidro. Vispirms, es uzskatu, ka, ja mums ir šāda platforma, Un ja tai ir jābūt izējas punktam, lai koordinātu rīcību Eiropas Savienības līmenī, tad mums ir jāiesaista visi eksperti un iesaistītās puses, kas eh, strādā pie šiem jautājumiem, kas ir saistīti ar nedeklarētu darbu. Jo pretējā gadījumā mēs varam izveidot paralēlu struktūru, kas nekoordinējas ar citām komitejām un ekspertu grupām, kas strādā Eiropas Savienības līmenī. Tātad, lai visi eksperti tiktu iesaistīti. Lai papildināt šo priekšlikumu, kas ir uz gāda. Es domāju, tas ir absolūti izšķirīgi. Otrais punkts. Eh, es domāju, ka arī iepriekšējās diskusijās jau vairāk kārt izskanēja tas, ka tai būtu jābūt ne tikai eh, runāšanas platformai, proti, ka tikai, tikai notiek viedokļu apmaiņa un nekas netiek darīts, bet platforma nozīmē skaidru mandātu un skaidrus mērķus. Jo īpaši, kas uh, attiecas uz šo punktu, mums ir nepieciešams skaidrojums par to, kas jau ir platformā šobrīd. Un mums ir uh, jādomā arī par rīcību dalībās līmenī, tātad rīcība ne tikai Eiropas Savienības līmenī, bet pavisam skaidri ir jāpasaka, ka dalībvalstīm ir koordināti jāstrādā kopā, un mēs varam atrisināt šo problēmu tikai tad, ja dalībvalsts tiek iesaistīts un viņas pienācīgi apņems kaut ko darīt, lai mainītu situāciju. Paldies! Paldies! Tagad Svenam Šolckungam vārds. Paldies! Es arī vēlos pateikties Frinskī kungam par viņa guldīto darbu. Tas ir ļoti labs sagatavotais ziņojums, un te ir iekļauts ļoti daudz labas idejas. Un tāpat arī jau daudz kolēģi daudz ko pateica, ko es arī vēlos akcentēt, tātad tikai norādījuši uz dažām lietām. Uh, par obligāto līdzdalību. Tā ir jābūt. Nu, jo, lai apkarot nelegālu nodarbinātību, nu, katrā dalībvalstī panākot šādu soli, mēs arī panākam lielāku tiesiskumu. Tiesiskums, kas palīdz cilvēkiem attiecīgi justies drošiem, ka viņi ceļus, viņi strādā un maksā nodokļus, un tas arī viss ir skaidrs pārskatāmā sistēmā. Šī tiesiskums, kas ir ļoti svarīgs, un tas mums ir jāatbalsta ar šādu soli. Protams, ka katrā dalībvalstī it kā mēs saprotam dažādi, kas īsti ir nelegāla nodarbinātība, ko mēs tās lietā darām, un tad vienot definīciju, kas būtu attiecīgi katrā valstī jāpiemēro. Nu, tādā ziņā es nezinu, vai tas ir obligāti. Es domāju, te ir drīzāk jārunā platforma, kā informācijas apmaiņas vieta un dalībās saglabājot savas kompetences, nu, tas nezaudētu. Es katrā ziņā atbalstu ideju par to, kas jau iekļauts arī padomas pozīcijā. Man liekas, 11a un 1b, uh, kur vēl ir šī ideja ir uz, uh, uzsvērta. Un vēl skatāmies komisijas priekšumu 11. pantā. 11. pantā komisija ierosina pārbaudes. Nu, es domāju, ka tur ir zināmas nepilnības. Tur vēl varētu tam pievērst uzmanību un skatīties, ko 11. pantā vēl varētu precizēt skaidrāk nodefinēt. Varbūt te varētu sagatavot zinām grozījumu. Man personīgi, un tas jau izskanēja vairākas reizes arī šodien, ka ir jānodrošina šajā platformē augsta ranga pārstāvis no dalībvalstīm. Lai tā nebūtu vienkārši tāda parunāšanās platforma, kas pēc pāris gadiem izčākst. lai tā būtu tiešām tāda augstu profesionāļu platforma, kas zina, par ko viņi runā. Paldies. Thank you, Mr. Mar Paldies, tagad vārds Martēna kungam. Paldies, pat ja mēs netikām iesaistīti šajā darbā. Es vēlētos pateikties referentām Pirinskī kungam par to, ko viņš mums piedāvā. Protams, ka mums ir uh, jānovērš uh, nedeklarēts darbs, Bet patiesībā kas tad notiek? Pateicoties jūsu taupības pasākumu uh, politikai, jums uh, no vienas puses tātad ir darba devējs, no otras puses darba ņēmējs, kas cenšas izdzīvot Un kāda tad izvēle ir uzņēmumam pateicoties jū, jūsu taupības pasākumiem un fiskālajai politikai? Izvēle ir uh, vai nu pieteikt bankrotu, vai pazust, vai arī pārvietot savu ražošanu citviet. Protams, uh, no tā cieš vietējie strādājošie. Un varbūt arī izmantot nosūtītos strādājošos. Proti Francijas gadījumā tie ir cilvēki, kas saņem 3 līdz 4 eiro, tā vietā, lai saņemtu 20 eiro, protams, vēl viss uh, arī sociālās izmaksas. Un mm, tas jau izskanēja arī iepriekš, ir iespēja arī izmantot nedeklarēto darbu. Tas ir no uzņēmuma puses. No otras puses, tātad tas, kurš strādā nedeklarēti. Viņam ir tiesības vai nu turpināt izmantot uh, šo te publisku atbalstu, valsts atbalstu, kas ir arvien mazāks pateicoties taupības pasākumiem un fiskālajiem pasākumiem, proti viņš nesaņem gandrīz neko, vai arī viņam ir iespēja par spīti visam rast iespēju piepildīt savu leduskapi un pabarot savus bērnus, vai arī viņš var izmantot zupas virtuvi. Tātad, jebkurā gadījumā taupības pasākumu un hiperfiskalitāte, kur jūs īstenojat, izdara spiedienu uz abām pusēm, gan uz darba devēju, gan uz darba ņēmēju, un viņi ir spiesti izmantot nedeklarētu darba spēku. Tātad jūs varat izmantot kādu sistēmu, vien jūs vēlaties, gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem, ja viņi vēlas izdzīvot, nav citas iespējas. Ja nu vienīgi mums ir spēcīga ekonomiskās atvesļošanās eh, politika un šī te taupības pasākuma un fiskālā politika tiek atcelta. Paldies. Paldies tagad vārds kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties eh, Pirinskī kungam par eh, lieliski sagatavoto ziņojumu, kas ir spēcīgs pamats eh, turpmākajām diskusijām, kā jau teica iepriekšējie runātāji. Eh, es domāju, ka referents ir ņēmis vērā lielāko daļu mūsu priekšlikumu un arī man ir pieņemama viņa vispārējā pieeja. Es pilnībā piekrītu tam, ka mums ir jādomā par darbu regulēšanu, jeb deklarēšanu. Mums ir jādomā arī par to, kā mēs varētu uzlabot darba un dzīves apstākļus Eiropas pilsoņiem. Pienācīga, pienācīgs un uh, oficiāls, jeb deklarēts darbs ir absolūti nepieciešams. Eiropai ir jācenšas izkļūt no krīzes, un šai platformai vajadzētu palīdzēt sasniegt šo mērķi. Šī iemesla dēļ būtu svarīgi eh, strādāt pie šīs platformas izveids arī turpmāk, paturot prātā tās eh, pie, Eiropas pievienoto vērtību. Proti, tai ir jābūt efektīvai, vienkāršai. Un tā ir jābūt arī operacionālai, un mums ir uh, jābūt arī ambicioziem, domājot par mērķiem, tā ir jābūt atklātai un iekļaujošai, uh, spēj, spējīgai sadarboties ar sociālajiem partneriem, institūcijām un aģentūrām. Uh, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai sociālai partneri uh, tiktos pie sarunu galda. Es tāpat arī domāju, ka mums ir nepieciešams uh, rast lomu uh, publisko uh, pakalpojumu uh, sniedzēju aģentūras arī pārstāv iesaistīšanu. Mums ir jā, jāsradā pie šī te Eiropas līmeņa um, tīkla, jo tieši tāds ir mēķis šie piedāvātajai platformai. Un darbībai platformā um, um ir jāiesaista visas dalībās. Tikai tādēļ mēs varēsim sasniegt uh, savus kopīgos mērķus, un tikai tā mēs varēsim nodrošināt uh, godīgu uh, nodarbinātības tirgu un vērsties pret visa veida sociāla um, uh, nodarbinātības tempingu kā tādu. Es, protams, saprotu, uh, kāds ir viedoklis mūsu koncertī noskaņotajiem kolēģiem, jo īpaši no apvienotās karalists, bet es domāju, ka viņu iesaistīšanai arī ir. Uh, Ehm, jābūt, lai mums šī platforma veiksmīgi darbotos. Bet, kā Pirinska kungs teica jau ehm, pirms brīža, galvenais mērķis būtu palīdzēt nodarb, darba devējiem, lai viņi varētu ehm, darboties godīgos apstākļos, viņiem nebūtu jāsaskars ar nedeklarētu darbu. Uh, Es domāju, ka tas ir jāiesaist arī Eiropas semestra procesā, un es domāju, ka mums ir jārod veids, kā šī platforma varētu sagatavot atzinumu vai, vai ziņojumu, kas attiecīgi tiktu iesniegts mūsu komitejai un parlamentam kopumā lai mēs varētu analizēt un izvērtēt progresu cīņā pret nedeklarētu darbu. Un es domāju, ka uh, sociālo indikātoru uh, iekļaušana arī ir ārkārtīgi nozīmīga šajā jomā. Liels paldies par uzmanību! Liels paldies! Un tagad vārds Lenārs kungam. Jā, paldies priekšsēdētāji. Man diezgan labi pateikt mums piedāvātais priekšlikums. Es zinu, ka um, attiecīgs um, priekšziņojums tika sagatavots pirms diviem gadiem, un es domāju, ka šis ir īstais brīdis ķerties pie darba. Ļoti žēl, ka uh, komisija nav bijusi pietie, pietiekami ambicioza, un es domāju, tas ir viens no punktiem, uh, kurus vēlējos pieminēt. Viens no platformas uzdevumiem ir domāt par to, kā mēs varētu nodrošināt labāku datu apriti. Mēs tik tiešām vēlamies vērsties pret nedeklarētu darbu, un tādā gadījumā mums ir jāuzlabo situācija. Eiropas parlamenta rezolūcijā mēs aicinājām izveidot tādu platformu, kas apkopo datus par nedeklarētu darba apjomiem. Mēs zinām, ka šie aspekti ir ārkārtīgi nozīmīgi, un tas, kas mums pietrūka, varbūt bija um, tāda kā konsultanta loma platformai. Mēs redzam arī šos vājos posmus likumdošanā, bet mums ir, uh, ir jāuzlabo vēl šis dokuments. Manuprāt, svarīgi ir panākt to, lai šī platforma tiktu izveidot pēc iespējas ātrāk un tā būtu darboties spējīga. Mēs varētu nodrošināt labāku informācijas aprit, lai darba inspekcijas uh, dienestiem, attiecīgi uh, nodarbinātības dienestiem dalībvalstīs uh, būtu labāka sadarbība. Es domāju, ka ai, es piekrītu tam, ko teica kolēģi, ka mēs nevaram aprobežoties tikai ar dokumentu izveidošanu un sagatavošanu. Mums ir jānodrošina tas, lai nebūtu pārāk daudz iniciatīvu, kas būtu saistīts ar šīs platformas darbu, lai mēs um, nelikt šķēršļus um, tās darbības ceļā, lai tā būtu efektīvs instruments un lai mums būtu fleksibla pieeja. Un tas noteikti arī dos pievienoto vērtību. Paldies! Paldies! Varbūt mūsu rīcībā Vēl ir nedaudz laika, lai uzklausītu komentārus uh, no komisijas Muriela Grīna. Komisija arī uh, tika pieminēta, lūdzu, vārds tāpēc jums. Paldies priekšsēdētāji un liels paldies uh, referentam par jūsu darbu pie šī jautājuma un par jūsu uh, pārskatu par to, uh, ka jūs saprotat, ka mums ir jārīkojas Eiropas Savienības līmenī, ir nepieciešama sadarbība, kas radītu patiesu pievienoto vērtību sadarbībai, kas jau ir notikusi līdz šim. Es pateicos arī referentam un ēnu referentiem par to, ka viņi snieguši savu atbalstu komisijai, sakot vēlmi uh, to, ka šī platforma, protams, ņemot vērā milzīgās atšķirības dalībās starpā, lai šī platforma savā darbā obligāti apkopot visu dalībās pārstāvis. Man būtu trīs komentāri. Pirmais komentārs par mērķiem. Es vēlētos atgriezties pie galvenajiem mērķiem, kāda ir bijuši komisijas priekšlikumā, proti veicināt sadarbību dalībvalstu starpā un attiecīgo spēlētāju starpā, lai labāk īstenotu nacionālo likumdošanu un, protams, arī Eiropas Savienības likumdošanu, gan cenšoties novērst nedeklarētu darbu, gan arī sankcionējot nedeklarētu darbu. Tāpat arī piešķirt uh, instruments, kas ļautu uzlabot tehniskās kapacitātes visām tām aģentūrām, kas darbojas uh, dalībvalstīs un strādā uh, vēršoties pret nedeklarētu darbu. Tāpēc arī, kā jau to piedāvāja viena no deputātēm, jautājums par mērķu formulēšanu, ko nozīmē deklarēšana, tātad nedeklarēta darba deklarēšana. Um, pie tā varbūt vajadzētu piestrādāt. Mums ir jādomā par formulējumu. Viens no platformas mērķiem, protams, ir atbalstīt arī uh, formālu darbu izveidošanu. Un tās ir uh, diskusijas, kas ir leģitīmas. Daudzās dalībvalstīs jau ir ļoti interesanta pieredze par to, kā varētu deklarēt, ne, nedeklarēt darbu, kā varētu īstenot amnestiju, bet uh, Tā ir pieredze, kas noteikti vēl attīstīsies tālāk, un noteikti platforma to varētu arī darīt. Eh, tas varētu notikt saskaņā ar atsevišķu dalībvalstu īpašajām vajadzībām, protams, arī domājot par noteiktām nozarēm un sektoriem, bet eh, jāsaprot, ka tas neatieksies varbūt uzreiz uz visiem sektoriem. Tāpēc mums varbūt ir eh, vairāk jāpiestrādā pie šī jautājuma. Otrakārt, mēs jau dzirdējām, ka Referents runāja par darba inspekcijas lomu. Tas, protams, ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums. Instrumenti, kas ir dalībvalstu rīcībā, lai identificētu un novērstu nedeklarētu darbu, tie ir jāizmanto, bet es vēlētos teikt arī, ka komisijas priekšlikumā ir paredzēts līdz strādāt ne tikai darba inspekcijām, jo, kā jūs zināt, dažās dalībvalstīs darba inspekcijas nevienmēr uh, ir eh, tās aģentūras, kas strādā pie šī jautājuma, tātad nedeklarēt darba, bet mēs vēlētos, lai pie šī jautājuma kopā sastrādātos vairāku institūciju un iestāžu pārstāvi. Mēs uzskatām, ka šāda te holistiska pieeja, tātad imigrācija, eh, fiskalitāte, veselības aprūpe, drošība, visi šie aspekti tiktu saglabāti, lai nerastos tāds iespējas, ka uh, ir jāstrādā tikai un vienīgi uh, darba inspekcijām un ka tikai uz viņām attiec šīs eh, platformas darbs. Un visbeidzot trešais punkts - pārvaldības jautājumi. Ir vairāk spēlētājs, kuriem tas attiecas un kur ir minēta referenta grozījumos. Vēlos atgādināt, ka, kā jau minēja vairāk deputāti, mūsu mērķis ir panākt pievienoto vērtību, bet arī platformas darba efektivitāti, kā arī vispārēji konsekvenci, um, kāda būs šai platformai dažādajās aktivitāšu jomās. Protams, ka tie, kas ir rūpīgi iepazinušies ar dokumentu, noteikti būs pamanījuši, ka komisija nebūs platformas biedrs, Un es vēlētos uzsvērt, ka mums šķiet, ka šis, par šo aspektu vēl būtu jādiskutē. Kāpēc komisijai vajadzētu darboties šajā platformā un varbūt prezidēt to? Uh, ir vairāki uh, koordinēšanas varianti, uh, ko komisija varētu īstenot tātad dažādās komitejas un komisijas, kurās jau komisija darbojas, administratīvā komisija, sociālās drošības jomā un tā tālāk un tā joprojām. Tad ir vairākas iestādes, kur būtu nepieciešama lielāka koordinācija un ir jānodrošina arī kontinuitāte platformas darbā. ir jānodrošina arī līdzsvars un jāņem vērā dažādās nostājas, kādas ir dalībvalstīm. Arī te mums ir vairākas iespējas uh, sagatavot un apkopot šo analītisko ekspertīzi, jo īpaši uh, strādājot pie Eiropas semestra. Un visbeidzot, mums ir jānodrošina, konsekvence, strādājot pie um, īstenošanas un izmantojot finanšu un tehniskos līdzekļus, kas ir komisijas rīcībā. Te es runāju par IT sistēmu, kas ir minēta priekšlikumā, kā piemēram uh, šajā te projektā, un arī AMI sistēma, kas um, strādā pie iekšējā tirgus. Tātad tie būtu komentāri par efektīvu pārvaldību platformas darbā. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Um, lūdzu, vārds tagad jums. Paldies, priekšsādātājs kundze. Vispirms eh, jau vēlētos eh, pateikties eh, visiem runātājiem. Thank you. arī tiem, kas eh, vispārīgi atbalstīja šo ziņojumu. Un, protams, arī par pārdomātajiem un būtiskajiem komentāriem, kas eh, pilnīgi noteikti atspoguļo mūsu darbu, kas arī būs vēl veicams. Ir, protams, vairākas izmaiņas atšķirībā no uh, komisijas priekšlikuma. Šie ir mūsu konsultāciju rezultāti, kas tad ir beigtas, eh, gatavojot uh, šo tekstu. Paldies arī visiem tiem, kas uh, palīdzēja sagatavot šo ziņojumu, jo ir skaidrs, uh, ka viens pats uh, cilvēks tādu tekstu nebūtu varējis uh, sagatavot. Uh, Un es vēlētos eh, īsi pieskarties tiem jautājumiem, kas arī eh, tika minēti. Mūsu diskusijās eh, varbūt arī ne chronoloģiskā kārtībā. Pirmkārt jau par definīciju. Tātad, kas ir deklarētais un nedeklarētais darbs? Kunevs kundze sevišķi par to runāja, un arī citi Mēs šeit runājam par komisijas eh, definīciju 90, no 99. gada. Un tas instruments, eh, kas tagad ir mūsu rīcībā, ir tāds, ka pamatjēdziens tur ir tāds, ka deklarēts darbs ir apmaksāta darbība, kas eh, pati par sevi nav nelegāla. Tātad tur nav krimināla darbība tajā pašā laikā šī darbība netiek, par to netiek ziņots eh, iestādēm, tad valsts iestādēm. Un ko tad nozīmētu eh, šī deklarēšana? Deklarēšana ir paziņošana, tātad informēšana par darbu, kas nozīmē to, ka attiecīgajam darbam jāpiemēro vesela virkne darba likumu, nodokļu režīmu un sociālo režīmu, kas tā notiek jebkura cita darba gadījumā konkrētajā dalībvalstī. Un tas jau sasauc arī priekšējā diskusija par pamatiesībām, kur bija runa par iekļaušanu un neiekļaušanu. Tātad iekļaušana ir tas pamatprincips, darbinieku iekļaušana regulētā tiesiskā darba tirguma. Un, protams, priekšsēdētājs kundze, eh, rodas jautājums par to, kādēļ tad šis darbs netiek deklarēts. Nu, un šeit jau jābūt ļoti skaidriem. Protams, tāpēc, ka te ir ļoti pamatīgas, eh, apjomīgas, eh, spēcīgas intereses un tīkli, kas izmanto cilvēkus, eksploatē tos un dara to, lai apietu konkurenci, tad lai būtu konkurētspējīgāki. Runa ir par eh, ļoti mērķtiecīgu, koordinētu darbību, kas tiek veikta, lai nedeklarētu šo darbu. Un ja kāds eh, apgalvo, ka nav jēgas eh, veikt dažādus mehānismus un programmas, ja ir šī īpašā, īpaši stingrā taupības programma, kas uh, noved cilvēkus uh, šādā situācijā, tad uh, es teikšu tieši otrādi, tieši šādos smagos apstākļos ir vēl divreiz vairāk jādomā par šīm problēmām un vēl aktīvāk jāizskauž nedeklarēta darba prakse. Tajā pašā laikā, protams, darot visu iespējamo, lai izietu ārā no šīs uh, īpašās eh, taupības situācijas, eh, kas eh, neapšaubāmi rada veselu virkni dažādu sarežģījumu. Tātad mums ir jādara viss iespējamais, lai izskaustu īpaši e, smagus un zemi apmaksātus e, darbus, e, maz apmaksātus darbus, kas arī ir aprakstīti ziņojumos, kas ir veikti vairāk kārt. Pirmkārt, jau mums ir nepieciešama stingrā, stingrāka platforma ar vairākiem obligātuma aspektiem, tātad tas ir viens, un otrs cik lielā mērā tiek ņemta vērā dalībvalstu subsidiaritāte. Viss, ko var šobrīd teikt, priekšsādātais kundze, ir tas, ka mēs vēlamies panākt to, lai šajā platformā tiktu iesaistīti cilvēki, kas ir lietpratēji konkrētajā jomā, ir jābūt ekspertiem darba tiesību jomā, kā arī jābūt praktiskām iemaņām. Nevajadzētu aprobežoties ar vispārīgāk diskusijām. Tātad šeit runa ir par tādu procesu, kurā mēs pamazām um, ne tikai apmaināmies ar paraugu praksi, bet arī vienojamies par kopīgu pieju, kādā, uh, kādas ietveros uh, strādāt. Paldies eh, kolēģiem, paldies arī ēnu referentiem, kas eh, izteica cerību, ka mēs eh, panāksim kopēju priekšlikumu, panākot kompromisu, tajā pašā laikā nezaudējot mērķi, proti veikt kvalitatīvas izmaiņas šajā jomā, tajā pašā laikā iesaistot visas dalībvalstis, sociālos dalībniekus un lietpratējus, kas eh, varētu sniegt savu devumu šajā jomā. Un visbeidzot eh, par pārvaldības veidu, uzskatu, ka vislabākais veids būtu sniegt eh, dalībvalstu ekspertiem iespēju vadīt šo platformu un attiecīgi rīcības brīvību valstīm, lai virzītu šo procesu uz priekšu. Paldies! Paldies eh, runātājiem, paldies visiem dalībniekiem, kas piedalījās šajās ļoti interesantajās debatēs. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 15. decembris un apstiprināšana komitejā ir 26. februāris. Tas ir mūsu mērķis, bet varbūt, ka tas, eh, tas mainīsies. Un eh, tagad eh, nākamais darba kārtības punkts. Seši atzinuma projekti par 2013. gada finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu došu vārdu e, referentes kundzei lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Jūs vēlaties izskatīt katru atsevišķu vai kopā? Tas ir jūsu tāda izšķiršanās, lūdzu. Nu, es arī varētu, protams, par katru atsevišķu. Labi, pavisam īsi, jo galu galā es zinu, ka. Um, es nezinu, kā kolēģi tā šo tēmu skatās, bet tātad, ja es par katru atsevišķu, es domāju, tas būtu tā pārskatāmāk. Īstenībā mums ir laiks līdz 18.30, bet, ka liekas, tikai neviens vairs te būs, nebūs, kas neklausās. Un, nu jā, es sapratu, ka es gribēju teikt, jā. Tātad labi par vispārējo budžeta sadaļu un budžeta izpildu kopumā. Tad īsti komentāri daži. Jā, nu, te ir nedaudz samazinājies kopējais eh, izdevums eh, apjoms, tas ir skaidri jāatzīmē. Trešajā punktā Es vēlējos nu norādīt uz zināmiem riskiem par to, kā šos līdzekļus iztērēt. Kāds ir jāskatā taustāmais ieguldījums cilvēka kapitālā, tālāk dažādās aktivitātes un dažādas maza veida darbības. Un man tas katrā ziņā šķiet ļoti būtisks jautājums. Es personīgi vēlētos, lai šīs ne, no, nelielās operācijas, small scale operations, darbības, nacionālā mērogā, kur tiek piesaistīti arī nacionāla līdzekļi plus Eiropas līdzekļi, un tik sakārtots. Gal galā, man visu laiku jāklās sūdzības par milzīgo birokrātu, ka cilvēks saka, nu tad jau labāk vispār nevajag. Mēs pat nepieteiksimies nākošais, jo tā birokrātija neizturama. Un man simtu reizi ir, protams, jāatgādina, ja mēs visu laiku gribam runāt par Eiropas līdzekļiem, tad vienmēr revizijas palāta, un revizijas palātai konkrēti noteikumi, ka vienmēr ir jāpiemēro, neatkā, neatkarīgi no apjoma. Uh, bet e, ir daudz starpnieki arī nacionāla līmenī. Un bieži vien ir tā, ka nacionāla līmenī tas ir, kas ir daudz, kas tiek vēlreiz atkārtots, nu, nodarbojas ar bezjēdzīgiem noteikumiem. Tātad kaut kur, es domāju, uzlabojumi varētu būt. Un tātad dažkārt vajadzētu aktīvāku šādu dialogu starp mazajiem operatoriem. Un vainu komisiju vai revīzijas palātu, lai tikai precīzi saprastu, ko abas puses īsti vēlas panākt un kāda ir līdzinies režīma. Jo, manuprāt, par spīti labākiem centieniem, te ir daudz, tomēr, grūtības, kas paliek spēkā. Un vēl tas, ko es vēl varētu pateikt. Ir ļoti svarīgi, lai projektiem Eiropas līmenī tiešām būtu pievienotā vērtība, jo dažkārt tā, ka dalībvalsts mēģina to iztērēt, vienkārši piešķirs līdzekļus, bet neskatās īsti pievienoto vērtību. Un vēl man bija prieks redzēt, ka komisijas sagatavotas jaunās vadlīnijas. ka tiešām tikt vairāk sasniegts ar 2020 programmu periodu. Tas tiešām būtu ir jāskatās kā vispārējā situācija. Nu, bet tas ir kumā viss. Thank you very much. That was very clear and efficient. Um, Ļoti labi, tas bija skaidri un saprotam. Vai kāds vēlas ko teikt, Rolinkungs? Jūs arī bijat ēnu referents, lūdzu, jums tāds. Nu labi, es arī vēlos tikai piekrist tam, ko teica referente. Katrā ziņā mums ir jāvinos par nopietnu pamatu, un tas, kas ir uh, kā šobrīd pamats mūsu turpākam atzinumam. Un es piekrītu arī referentē, ka tiešām ir jāuzlabo dialogs starp šiem mazajiem operatoriem, jo tas ir arī mana aktuāla pieredze, ka bieži vien viņi saros ar tik daudziem sarežģījumiem, grūtībām. Uh, ka viņam zūd drosme. Un tas īstenībā viņiem tas liekas, ka ir grūti pat orientēties ārkārtīgi daudz normās, prasībās, kas ir šie administīvi ierobežojumi, kas ir jāizno, lai pareizi visu izdarītu. Perinski kungs, lūdzu, sociāldemokrāta vārdā. Jā, paldies, arī es um, piekrītu Harkins kundzei. Un viņi arī savā atzinumā tieši vēlas uzsvērt svarīgākās galvenās bažas, kas ir saistītas ar komisijas budžeta izpildi. Un vēl dažs piemērs, ko es varētu piesaukt. Tam jau, ko viņi teica. Trešajā punktā, manuprāt, būtu pamatot un labi, ja mēs uzsvērtu, tas bažas, ko revizijas palāta ir signalizējusi par neatbilstību iepirkuma konkursu noteikumiem. Un revizijas o, palāta ir tieši norādījusi, ka tur ir tieši saikne arī ar sociālā fonda līdzekļiem. Lai gan, protams, varbūt tur ir kā samazinājies tas kopējā pārkāpuma skaits. Bet revizijas palāta ir norādījusi, ka vajadzētu, protams, turpināt šādu proaktīvu pieju un pieprasītu, lai drīzāk jau novērstu kļūdas tā iespējamo rašanos brīdī, nevis vēlāk mēģinot tās labot. Šis punkts, manuprāt, ir jau vairākas reizes atskanējis, un tas ir izcelts komisijas arī ziņojumā par uh, budžeta izpildi 13 gadām. Uh, un labu finanšu pārvaldību, un es vēlētos vēlreiz uzsvērt, cik būtu svarīgi šāda pieeja vispār, ko mēs tiešām varam vēlreiz rekomendēt. Tālāk arī, kundze. Jā, paldies arī no manas puses par ārkārtīgi labi sagatavoto šādu sagatavoju sākotnēju ziņojumu, un esmu pilnībā viensprāts ar referentu Un es īpaši vēlos arī izcelt to, ko jau Harkins kundze ir teikusi par um, šo dialogu, kas ir jāveido tieši starp maziem operatoriem. Pēdējo gadu laikā jāatzīst, ka mēs tiešām esam um, piešķīruši daudzus um, atbalstu maksājumus uzņēmumiem, kas īstenībā pārceļ darbiniekus no vienas dalībvalsts uz otrs, otru. Un uh, tā ir uh, tāda, um, varbūt nevēlām praksē. Kā tad sanāk? Mēs subsidējam uzņēmumu, kurš mm, nodarbojas ar šādiem mm, darījumiem. Tad nevajadzētu. Mums taču būtu jādod sociālā fonda līdzekļu tiem uzņēmumiem, kas rada darba vietas, nevis tās pārceļ uz citu dalībvalsti. Tā kā šādu nu, soli mēs nekādā ziņā nevaram atbalstīt nosodām. Thank you. Is... Paldies! Vai vēl kāds vēlas ko teikt no komisijas, piemēram? Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlos pateikties referentei un komiteju, komitejas deputātiem par sagatavotu atzinumu. No komisijas puses mēs uzskatām, ka atzinums atspoguļo ļoti labi kopējos panāktos rezultātus sociālajā nodarbinātības politikā Un tad mēs runājam arī par pozitīvu tendenci pēdējo trīs gadu laikā, kur mēs runājam arī par augstu tādu mērķu uzstādīšanu budžeta izpildes jautājumos. Tātad, ka mēs samazinām kļūdu skaitu, un tieši 13. gadā mums tas ir izdevies diezgan nozīmīgi apjomā, un tātad kļūdas, tas kopējais ir samazināts par 13 miljardiem, 14 miljardiem. Un mēs runājam arī par to, ka tiek vienkāršots lietas, Un uh, mēs katrā ziņā arī vēlamies tieši uzsvērt, ka ir vairāk precīzāk jāpanāk vienkāršot noteikumu. Tas, ka nezīmē, ka nu, vienkāršot uzreiz arī to piemērošanu, bet nu, uz to mēs vērzamies. Un arī dalībās līmenī. Tur mēs turpinām šo darbu. Tādēļ arī vēlos uzsvērt, ka. Kā regulātorais ietvars tieši virzoties 14. līdz 20. gadu šim periodam uzsver, ka noteikumu vienkāršošana jaunākajā periodā ir viena no prioritātēm. Mēs strādājam kopā šajā tām ar dalībvalstīm arī jaunā plānošanas periodā. Tas ir viss. Paldies, tālāk Harkina kundze, un varbūt aģentūras arī paši vēlas ko teikt. Jā, paldies. Tad kopsumā vēlos norādīt kaut kur vēlāk. Ir, protams, lietas, kur mēs varam turpināt diskusijas par vienkāršošanu. Bet, nu, tieši tā mēs to saucam. Arī lauksamniecības komitejā. Mēs par to runājam visu laiku. Vienkāršošana un īstenībā nezinām, vai mēs to vispār sasniedzam. Bet nu, tas ir kādā ziņā apsveicams mērķis, un to ir jāuzsver katru reizi. Um, labi, tālāk mēs ceramies tātad darba drošības aģentūru. Um, par šo būtu tikai pāris komentāru, un līdzīgi arī citām arī aģentūrām revizijas palāta ir atzinusi, ka šeit visi budžeta izpildi ir veikta pareizi un atbilst grāmatvedības standartiem. Uh, Es te par šīs aģentūras darbu vēlreiz, īstenībā tieši, kur mēs runājam par jauno tiešsaits uh, eh, opciju maziem vidiem uzņēmumiem darbdrošības jautājumos. Mēs par to esam daudz runājuši par darba drošības ievērošanu, darba drošības uzlabošanu, kā arī palīdzēt maziem vidiem uzņēmumiem šo jautājumu sakārtošanā, ievērošanā un par to, kā arī tiktu atspoguļots tas viņu daudzgadējās starp daudzgadu strateģiskajās programmās. Te arī, zinām, pēcticību nodrošināt un vienlaikus katrs gads ir atsevišķs, un dalību valstīm jānodrošina gadskārtējā programma. Un no iepriekšējās reizes, ja salīdzina revīzijas palātu uzsverus, kad aģentūra ir tiek veikusi uzlabojums un veikt nozīmīgu uzlabojumu tieši gadskārtējā darba programmas īstenošanā. Tā kā ir atrisināts jautājums par ļoti apjomīgiem apropriāciju atcelšanu, tas ir samazināts Tāpat ir pārbaudas arī tas, kā budžets darbojas uz konkrētēm darbību pamata 13. gadā, un tam viņi ir vērsuši lielu uzmanību, tad nodalot budžetu atsevišķi personāls un atsevišķi projektu nauda. Un tā tiecīgi tiek arī tad uh, pareizi pārcelt uz 14. gadu. Un tāpat arī jautājums par darbinieku atalgojumu, kas tieši šobrīd pareizi viss sakārtots. Paldies! Paldies, būtu komentāri! Labi, tālāk. Nākamais. Nākamā aģentūra. Tad Eiropas profesionālās um, centra budžeta izpildi. Arī šajā gadījumā revizijas palāta ir atzinusi, ka viņi veikuši pareizi visu grāmatvedības uzskaiti un norēķinus, un līdz to budžeta izpildi ir atzīta par pareizu. Un attiecīgi, kā teicu par iepriekšā aģentūru, Tātad, ja zināmas korekcijas, ko iepriekš bija ierosinājis palāta un tāpat arī parlaments, tagad revizijas palāta atzīst, ka ir veikts progress un ir eh, tieši ievērot šis gada nogrieznis un gada plānošana. Un arī drīzāk nodrošinot ex poste nekā ex ante pārbaudes. Nu labi, un tad vēl atsevišķi jautājumi par to. Uh, par um, to, kādā veidā tiek atrisināt jautājums. Bet tie jau ir atrisināti daudz jau un vai nu tiek risināti. Vienīgais, ko šeit var vēl konkrēti piebilst. 2014. gadā te šī jaunā profesionālās apmācības aģentūra runās par tādu visai Eiropas mēroga projektu. Un tas ir īpaši nozīmīgs šajā krīzes gadā. Un īstenībā krīzes laiks ir sāsinājies, ka neatbilst prasmes un darbības vajadzībām. Un arī aģentūra tieši to skar. Un šī neatbilstība kvalifikācijām, prasmēm un pieprasījumam, nu, tas jāatzīst, ka dažkārt šos nībai daudziem pārāk labas kvalifikācijas nekā konkrētais darbs to pieprasa. Un tas ir arvien vairāk izplatīta problēma. Un tādēļ trešajā punktā citēju dokumentu, kas ir uh, norādījis. Manuprāt, tas ir precīzi jāatspoguļo. Tātad atzīmē pašas par to, ka ar vien jāpānāk to, ka ap... tiek atrisināt šī problēma ar neatbilstīgām kvalifikācijām, kad īstenībā pat ir otrādā, ka pārāk kvalificēti darbinieks veic nekvalificētus darbus. Jo šobrīd īstenībā šobrīd ir tā, ka liekas, ka bieži vien jūs tikai turpināt, turpināt kvalifikāciju, kvalifikāciju paaugstināt, jūs atrisināt bezdarba problēmu. Bet šeit īstenībā empiriski pierāda, ka tā tas īstenībā nenotiek, diemžēl. Paldies. Būtu komentāri? Apsveicot uh, darbu, kas ir ticis paveikts un uh, priekšlikumu, kas tiek piedāvāts, es vēlētos tomēr uzsvērt, uh, ka mums ne tikai ir svarīgi strādāt pie šī jautājuma, bet mums ir jāstrādā arī pie elementiem, eh, kas attiecas uz eh, um, maksājuma apropriācijām, jo mums ir jādomā par gadskārtējo budžetu, kas eh, tātad seko katru gadu, un jādomā arī par to strādāt pie šīs problemātikas. Mr. Perinski. Uh, thank you, Madam Chair. I would just like... Perinski kungs. Jā, paldies. arī atzīmēt no manas puses, kā Harkins kundzes ierosinājums par visām četrām aģentūrām ir ļoti precīzi un atspoguļo revīzijas palāts rekomendācijas un atzinums, un te, tie divi punkti, kas tiešām prasa, lai tur vēl tiktu veikt zinām uzlabojumi. Nu, šajā jautājumā es tikai vēlos norādīt, ka revīzijas palāta te uzskata, ka viņu iespējas rekomendācijas tā atspoguļojas šajā jaunajā gadā un iespējami pārkāpumi ir novērsti un ka tas tagad ir sakārtots arī šis. Bet vienīgais, kas jāatzīmē, kā aģentūras, ka tieši par turām, ko mēs šodien runājam, ka viņas spēlē būtisku lomu vispār Eiropas Savienības darbībā un uh, prasmju jautājums Nu, par visām četrām aģentūru kopā es tieši to vēlēs arī atpazīstināt, ka es ar to tā redzēju. Labi, labi, tālāk Eiropas izglītības fonds. Lūdzu, Harkins un. Paldies, arī šā gadījumā revizijas palāta ir atzinusi, ka visu grāmatvedības uzskatu veikt pareizi un ka tas atspoguļot pareizi visu finanšu situāciju. Daži komentāri atzīstot, ka izglītības fonds sniedz nozīmīgu um, ieguldījumu humānā kapitāla, cilvēka kapitāla attīstībā, arī partnervalstīs, mēs atzīstam viņu īstenoto darbu. Bija gan viens aktuāls jautājums par to, kāda nodrošināt ir um, bilance, grāmatvedības bilance 13. gada beigās, bet tur bija arī atruna, kā pirmkārt tas, kas bija aktuālā situācija 31. decembrī 13. gadā, tas bija tieši atkarīgs ar to, kurš subsīdijas tika piešķirts 14. gadam, bet tikai ieskaitīts 13. gada beigās, līdz to izveidojas tāda nelīdzsvarota um, bilances situācija. Un tam bija visam racionāls pamats. Vienlaiks te tika arī norādīts, ka revizijas palāca atzinums pār plānoto 14. gada plānoto um, iepirkuma procedūru tieši vispār banku pakalpojumiem komisijas iestādēm, tas ir jāskatās kopumā. Un tas arī šeit arī ir sakārtots. Tad, tad tas kopumā aģentūrām, lai nodrošinātu ciešāku sadarbību. Un vēl revizijas palāta ir norādījusi, tā, ka jāpanāk šie 89% sasniegums uh, visnotēm programmām nu, ka šeit ir jāpanāk lielāks uzlabojums. Nu, par progresu, īpaši tajās jomās attiecības partnervalstīm, ja viņi uzņem savu projektu partnerību, tādā ziņā, ka nevis tikai partneri, bet reāli virzītāji, tad projekta īpašnieki, varam teikt. Un mēs to atbalstām. Jā. comments on that? Okay. The... Komentāri, komentāri nav. Labi, tālāk. Ko mēs runājam par Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu. Jā, paldies. Arī šajā gadījumā atzinums ir, ka visa finanšu uzskaita ir veikta tiesiski un pareizi, un ka tas arī godīgi un pareizi atspoguļot par šo fondu. Te ir vēl atzīmēts, ka ir uzlabojums galvenojos visos rādītājos un līkāru ziņā salīdzinām ar 12. jau iepriekšējā gadu, un tā tas ir apsveicams rezultāts. Papildus. Te vēl tika konstatēts diezgan liela pārnes otrajā un trešajā sadaļā. Vēl par IT iepirkumiem, gan attiecībā uz hardware un software, tad programmatūru un nodrošinām tehnisko aprīkojumu. Tātad tika konstatēti 69 tūkstoši un 2014. gadam tika veikt par remontu darbiem vairāk nekā 200 tūkstoši kopā veidojot vairāk nekā 200 tūkstoši tātad izdevums, un tas ir arī pamatots. Tas bija tikai zem jautājuma zīmes, un tas ir izskaidrots. Vēl arī pārlistēt pārnese. Uh, lai uzlabotu atsevišķo projektu darbības jomu un apjomu. Tātad runām gan par tulkošanas darbiem 13. gadā, kas gan sākotnēji bija plānots 14. gadam, bet tur attiecīgi bija problēmas ar iepirkumu procedūru un tālāk bija arī, nu, citi nelaikā saņemti rēķini līdz to, vai novēlot rēķini. Nu, tas ir dots kā paskaidrojums, mēs esam gatavi to arī pieņemt, un tas viss tādā ziņā atbilst tad realitātei, un mēs saprotam, kāds ir bijis šī situācija. Turklāt, pagājušajā gadā tika hm, tieši augstu novērtēts Eurofond veiktās zinātniskais darbs ar lielajām daudzām atsaucēm starptautiskajā profesionālajā žurnālos. Un vēl šogad tas ir tieši pieaudzis, un tas tika apliecina, ka tiešām viņas izglītības un pētniecības ziņā ļoti nozīmīgi ieguldījumi. Paldies, komentāri! Perenski kungs. Jā. Iespējams, jau kolēģi ir pamanījuši. Mēs šādi ziņā esam uzticējuši ļoti daudz tieši šim fondam, arī jaunās platformas darbības ziņā tāda nedeklarētais darbs, veidojot šādu uz, uzkrāt zināšanu banku, apkopot zināšanas. Bet es tiešām atzīstu, ka šiem fondām ir ļoti pēcīgi, e, nozīmīgs ieguldījums jau līdzinējā problēmas izpētē. Tā kā mums ir jāsadarbojas ar viņiem un jāseko cieši tam, ko viņi visi darīs, un arī kā viņi tērē savus līdzekļus. Un kādā ziņā mēs arī esam gatavi viņus atbalstīt. Paldies, un tad pieķerāmies pie pēdējā atzinuma. Panēs atminas vēl, lūdzu, Rolinkungs. Pavisam īsi es pilnībā piekrītu šeit piedāvātajam priekšlikumam, bet vēlos uzsvērt to, cik nozīmīgu darbu veids šis fonds. Un par to liecina tas, eh, cik eh, daudz reižu ir atsaucušies šī fonda darbu starptautiskās darba organizācijas dokumentos. Thank you. Um, the... Paldies. Pēdējais punkts. Tātad ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2013. gada finanšu gadu budžeta izpildes apstiprināšanu, darbību, finanšu pārvaldību un kontroli. Tas ir pēdējais punkts. Harkins kundze. Paldies. Kā jau kolēģi teica, mums ir jādomā par šo pienesumu, kāds ir uh, šīm aģentūrām ar uh, savu darbu. Ne tikai mums šajā komitejā, bet arī citviet, un arī domājot par um, Eiropas 2020. gada stratēģiju un tās mērķiem. Uh, jo mēs zinām, kurā virzienā mēs vēlamies doties. Es domāju, ka svarīgi ir arī neatkarīgi no tā, par kur programmu mēs runājam, Eiropa 2020 vai cita veida stratēģijām, svarīgi, lai tas tik tiešām atspogļot patiesās politiskās stratēģijas un uh, prioritātes. Tātad tas būtu, lai tas būtu saskaņā ar mūsu politiskajām uh, prioritātēm. Trešais. Uh, ceturtais um, punkts ir ārkārtīgi labi. Um, tāpat arī ir kopīga pieeja attiecībā uz aģentūrām, par ko mēs vienojāmies 2012. gada jūlijā kopā ar padomu un komisiju, un uh, šī paša gada decembrī komisija paziņoja, kā tā ievēro šo kopīgo pieeju sagatavo ceļu karti. Es domāju, ka svarīgi pavisam eh, īsi eh, paraudzīties uz šo ceļu kārtu, kas tajā teikts un kurp mēs virzāmies. Man šķiet, ka daži punkti būtu pieminēšanas vērti. Piemēram, komisija raugās uz uh, vadlīnijām attiecībā uz dažām uh, vienošanām. Mēs zinām, ka pie dažiem punktiem jau ir sākt strādāt, pie dažiem vēl nē. Šīs ceļu kartas mērķis ir racionalizēt aģentūru darbu, tātad panākt to sadarbību. Un, piemēram, Eiropas uh, jūras un jūras drošības aģentūrai uh, Lisabonā ir iespēja labāk sadarboties ar Eiropas uh, zvejas aģentūru Vigo. Uh, Un tāpat ir arī citi piemēri, tātad uh, šīs aģentūras var savstarpēji eh, sadarboties. Tie ir tikai piemēri. Un trešajā punktā ir pieminēts tas, ka mums ir jāraugās uz rezultātiem, kas ir sasnāgti, um, ehm, apvienojot um, ehm, Sīpolu un uh, ehm, Maripolu. Tāpat arī komisijas dienest ir sagatavojuši uh, rokas grāmatu ar labās prakses piemēriem aģentūrām. Mēs arī raugāmies uz to, ka varētu uh, sagatavot vadlīnijas, uh, sagatavot dokumentus uh, ikgadējam un daudzgadējam komponentam. Un tiek domāts arī par to, kā tikt galā ar interešu konfliktu situācijām un arī uh, domāts par jaunu ātrās brīdināšanas sistēmu, tātad visās aģentūrās. Tāpat tiek domāts par uh, finanšu uh, regulas uh, ietvariem, proti, kā varētu vienkāršot un padarīt fleksiblāku programmu sagatavošanu, kā varētu finansēt daudz kādu uh, programmas labāku un tā tālāk un tā joprojām. Uh, Un visbeidzot, šobrīd tiek strādāts pie vadlīnijām par uh, indikatoriem, uh, kas varētu ļaut izvērtēt rezultātus, un uh, pirmais ziņojuma projekts jau tika apspriests uh, aģentūrās, un cik man zināms, tad šie dokumenti pavisam drīz tiks finansēti, cik man zināms. Tātad tie ir tikai daži soļi, kas ir tikuši īstenoti, un kas ir šajā te ceļu kartē, lai uzsvērtu to, cik nozīmīgs ir aģentūra darbs un kā varētu uzlabot to eh, konsekve, konsekventi. Un es domāju, ka tas viss ir apsveicami un tas ir pelnījis mūsu atbalstu. Un mums ir jāsako, kā tas turpmāk darbosies. Paldies! Paldies, Harkins kundzei! Vai būtu kādi komentāri? Pirīnski kungs. Tikai daži aspekti. Atsaucoties uz uh, Harkins kundzes uh, paveikto, ir šīs te vadlīnijas um, tā dēvētajiem headquarters uh, agreements, jeb līgumiem, kas šķiet ir sagatavoti centralizētām aģentūrām jau 14. gada beigām. Apmēram trešdaļai šo aģentūru joprojām nav vienošanās par galveno mītni. Un, protams, e, tas ir saistīts ar to, kā vislabāk e, vienoties par šo mītni un kā nodrošināt labākos apstākļus darbām. Tālāk, kas attiecas uz rezultātiem un um, budžetu, es domāju, ka te ir vērts norādīt uz to, ka ir nepieciešams orientēt uh, šo budžetu uz gala rezultātiem, nodrošinot uh, lielāku efektivitāti. Tāpat ir vadlīnijas aģentūrām, kur sagatavojas Olaf, lai vērstos pret krāpniecību. Un ir paredzēti arī um, darba semināri, um, bija paredzēti šādi darba semināri, un 2014. gadā tie ir notikuši. Um, tātad ir jādomā par to, kā varētu izplatīt šīs vadlīnijas, lai aģentūras uh, strādāt vēl efektīvāk. Paldies! Paldies, vai? Rālenkungs? Jā, es vēlētos papildināt par ceturto punktu un nepieciešiem centieniem racionalizēšanas jomā. Mēs, protams, to varam atbalstīt. Bet mums ne tikai uzmanīgi jāseko aģentūru īstenotajam darbam, bet uh, attiecībā uz uh, tām aģentūrām, uh, kuras pārvalda uh, trīs iesaistītās puses, mums ir jāraugās uz to, kādu dinamiku tas attīst. Paldies! Paldies, komisija! Vai jūs vēlētos ko teikt? Pavisam īsi. Mēs piekrītam eh, šeit jau izskanējušam izvērtējumam par šo te kopējo pieeju, kas pieņem 2012. gadā. Ceļu kārta, kur komisija publiskoja 2012. gada beigās, eh, tur ir paredzēti 90 pasākumi, ne visi no tiem ir jāizteno komisijai, daži no tiem ir jāizteno aģentūrām pašām, bet Tik tiešām ir panākts uh, progress šīs ceļu kārtas īstenošanā. Ir viens aspekts, kas būtu jāuzsver. Šo pasākumu vidū ir uh, uh, nepieciešamība pārskatīt dibinošos reglamentus, dibināšanas reglamentus attiecībā uz dažām no šīm aģentūrām, lai tas viss būtu saskaņā ar kopējās pieejas rekom, eh, rekomendācijām. Tas ir likumdošanas darbs, pie kura komisija strādā. Dažos gadījumos pārskatīšana jau ir tikusi paredzēta. Dažos gadījumos tas ir paredzēts 2015. Eh, gada programmas ietvaros. Paldies! Paldies! Līdz ar to šķiet esam izskatījuši visus punktus, Harkins kundze. Liels paldies jums! Grozījums ir iespējams iesniegt līdz 9. decembrim. Balsojums mūsu komitejā notiks 29. janvārī. Līdz ar to slēdzam sanāksmi, bet cienījamie koordinatori, es ceru, ka jūs paliksiet zālē. Koordinatori sanāksme sāksies pulksten sešos. Tā būs pavisam īsa. Tagad neliels starpbrīdis. Priekšsēdētāji vērs arī pie tūkiem un lūdz viņus palikt zālē jo būs pavisam īs koordinātors sanāksme, kas sāksies pulksten sešos. Paldies!